Dear colleagues, beste collega's, as I am um, the longest. Es visilgāk darbojos šajā komitejā, tādēļ man ir tas gods vadīt šo dibināšanas sanāksmi. Sekretariāta darbinieki pateica, ka ir nepieciešams kvorums, tātad vismaz vienai ceturtajai daļai 90 deputātiem ir jābalso. Un tagad mēs eh, iecelsim uh, eh, priekšsēdētāju amata kandidātus. Es lūgtu kolēģus piedāvāt kandidatūras vai politisko grupu vārdā vai vismaz ar četru kolēģi atbalstu. Kurš vēlas izteikties? Sala Franka. Sala Frankas kungs, lūdzu. Gracias, eh, senora prezidenta. Eh, en nombre del grupo del partido. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tautas partijas grupas vārdā. Gribētu piedāvāt kandidatūru, un visiem šie kandidatūri ir zinām. Tas ir Elmars Broks. Gabriele Albertīni darbojās šīs komitejas vadībā sasaukuma laika pirmajā semestrī, Tātad es lūgtu citus politiskos uh, grupu kolēģus atvainot Broka kungu. Viņš nevarēja pie mums ierasties komitejā, jo viņš darbojas eh, pie jaunā starpvaldību līguma izstrādes. Viņš tātad darbojas šajā darba grupā. Un eh, tātad es piedāvāju Elmāra Brauka kandidatūru. Vai ir kādi citi kandidāti? No? Then I would like. Ja nē, es gribētu nozīt to, ko mums vēlējās pavēstīt Broka kungs. Viņam pašam tas pēc tam ir jāapstiprina. Dargie kolēģi, mani informēja par to, ka man politiskā grupa vēlas piedāvāt man kandidatūru eh, ārlietu komitejas vadībā. Eh, protams, šis priekšlikums man ir ļoti pagodinošs un ar lielu prieku esmu to pieņēmis. Eh, jūs jau noteikti būsiet informēti, ka esmu viens no parlamenta trim pārstāvjiem, kas piedalās eh, startautisku līgumu apspriešanā par Eiropas Savienības fiskālo stabilitāti. Līdz ar to šodien nevaru piedalīties eh, komitejas priekšsēdētāju vēlēšanās nevar piedalīties vēlēšanās kā tādās, ievēlot arī priekšsēdētāju vietniekus. Protams, eh, es to nožēloju, bet es domāju, ka man, protams, ir eh, noteikti pienākumi parlamenta priekšā eh, vadīt šo komiteju tik labi, kā tas ir nepieciešams. Protams, man ir arī daudz pienākumu, kas veicam starptautiskā līmenī, vedot sarunas par šo starptautisko nolīgumu. Gribēju pateikties komitejai par atbalstu un gribu pateikt, ka esmu Um, atbilstoši visiem priekšnosacījumiem, kas ir jāizpild, lai kļūtu par komitejas priekšsēdētāju. Ar cieņu Elmārs Broks. Lūdzu. Tā nav, ka kungs, tikai viens jautājums. Varbūt eh, jūs varētu arī atbildēt tā, tad, eh, ja kādu mēs vēlamies ievēlēt par komitejas priekšsēdētāju, šim cilvēkam ir jāizpilda savu finanšālo interešu anketa, un šis līgum, likums ir stājies spēkā tikai no 1. janvāra. Un eh, vai tas, ka Elmārs Broks ehm, atbilst visiem priekšnosacījumiem, ietver arī šo priekšnosacījumu? Priekšsēdētāji turpina. Tā nav ka kungs. Tā tad eh, Broka kungs rakstīja, citēju. Es kā Eiropas parlamenta loceklis darbojos sarunās par starptautisko fiskālas stabilitātes nolīgumu un atbilstu visiem priekšnosacījumiem, kas jāizpild, lai vadītu afet komiteju. Domāju, ka tas ir pietiekami izsmiļoši. Jā, tas viss ir pārbaudīts. Un tas nozīmē, ja nav iesniegtas citas kandidatūras, es piedāvātu pieņemt Elmāra Broka iecelšanu amatā ar aklamācijas procedūru. Ok. Thanks a lot. And... Paldies. Es domāju, ka mēs Broka kungam varam pateikt, mēs visi ceram, ka viņa iecelšana šajā amatā mūsu komitejas tēlu spodrinās vēl vairāk. Un pateicoties viņa līdera prasmēm, šī komiteja kļūs vēl spēcīgāka. Un es ceru, ka rītdien, kad Broka kungs ieradīsies, viņš arī savā vārdā pateiksies Albertīnī kungam par viņa veikumu divu pusgadu garumā. Paldies! Nu, un priekšsēdētāji pagaidām vēl pie mums nav, līdz ar to es turpināšu vadīt šo sanāksmi. Un turpināsim e, ievēlēt e, četrus vicepriekšsēdētājus. For your information, the groups have. Grupas ir mums pateikušas, ka ir nominēti sekojoši kandidāti priekšsēdētāja vietnieka amatam. Provēras kungs, otrais priekšsēdētāja vietnieks Baskū kungs, trešais e, Kovačev kungs un ceturtais Maiera kungs. Vai ir vēl kādi citi kandidāti? Nav? No? Nē? Provērs kungs. Vai jūs pats pieņemat savu kandidatūru? Jā, provērs kungs māja ar galvu. Pasku kungs? Jā. No. Mr. Kovačev? Kovačev kungs? Jā, arī Kovačevkungs ir ar mieru. Maiera kunga. Tell me. Has written an email. Mr. Maija has written. Maier kungs mums ir atsūtījis vēstuli. Diemžēl es nevarēšu piedalīties ārlietu komitejas sanāksmē šodien. Diemžēl bija dažādi sarežģījumi, un es Briselē nevarēju ierasties laicīgi. Mani kolēģi informēja, ka man noteikti vajadzētu ierasties tad, kad uh, mana kandidatūra tiks piedāvāta, man savu kandidatūru ir jāpiedāvā vai nu mutiski, vai rakstiski. Gribēju uh, informēt Mīlskundzi, ka piekrīt savas kandidatūras ieviešanai un vēl šo pēcpusdienu nosūtīšu oficiālu vēstuli pa faksu. Paldies un visu to labāko. Roitus kungs. Κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους της GUE NGL... Priekšstādātājs kundze GUE vārdā gribu apstiprināt to, ko Mēģa kungs e, savā rakst, rakstveidu paziņojumā ir paudis, tātad, ka viņam nav iespēja šeit ierasties, un arī es personīgi savā vārdā un grupas vārdā var sacīt, ka mēs pieņemam un viņš pieņem savu uh, kandidatūru. Paldies! So there are no. Līdz ar to citu kandidātu nav. Ir izvirzīts četras personas. Vai varam arī šos mm, cilvēkus pieņemt ar aklamāciju? Ja? So that means that I can wish everybody uh, in the new job. Paldies, novēlu jums um, daudz panākumu jaunajā darbā un došu tagad vārdu Proverskungam kā pirmajam priekšsēdētā vietniekam, lai viņš turpinātu vadīt sanāksmi. First, right here. Yes. So, thanks to everybody. Paldies visiem! Thank you. Thanks very much. Thanks. Everybody's invited to come here. Visi uh, priekšsēdētāji vietnieki ir laipni lūgti ieņemt šeit savus vietas priekšā prezidijā. Mr. Tanok, I did. Tanoka kungs, es aizpildīju uh, savu finansiālo interešu deklarāciju. That? That's perfect. yes, dear colleague, I think that. Dargie kolēģi, Pirmkārt, mums vajadzētu savā vidū sirsnīgi sveikt jaunu deputātu. Iepriekšējo parlamentu priekšsēdētāju Būzeka kungs sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Yes, now we can start with uh, the adoption. Tagad sāksim darba kārtību. Darba kārtības pieņemšana nav uh, nekāda grozījuma par darba kārtību, līdz ar to pieņemam to pašreizējā redakcijā. Vai ir kādi iebildumi? Nē, pieņemta. Priekšsēdētēm paziņojumu nav. Un nākamais e, ir astotais darba kārtības punkts - Eiropas parlamenta rezolūcija par Eiropas integrācijas procesu Kosovā. Referente ir Ulrika Lunačeka, vai viņa ir ieradusies? Jā and uh, we are now moving to, to the... Tagad mēs otrais izskatīsim šo rezolūciju. Ir iesniegti 209 grozījumi. Un referenti ir vienojusies par 18 kompromisu grozījumiem. Tagad došu vārdu mūsu referentei Lunačeks kundzei, lai viņa mums pastāstītu par to, kas galvenokārt tika minēts grozījumos un eh, kā viņai izdevās eh, izveidot šos kompromisu grozījumus. Paldies! Paldies! Es arī vēlējos sirsnīgi sveikt jauno komitejas prezidēju un, protams, arī priekšsēdētājs. Runājot par savu uh, ziņojumu, es uh, eh, pagājuši nedēļu tikos ar ēnu referentiem un mēs varējām vienoties par vairākiem kompromisu grozījumiem. Pirms uh, runāt sīkāk par grozījumu saturu, es gribēju uh, pateikties visiem kolēģiem, kas strādāja pie grozījumiem. Un, protams, ja mēs runājam par Kosovo, situācija nav viennozīmīga, un arī attieksmes pret Kosovu ir ļoti daudz šķautņainas arī mūsu visu deputātu vidū, bet tik un tā gribēju pateikties visiem deputātiem, kas ir strādājuši pie grozījumiem un bija gatavi ar mani vienoties par kompromisu grozījumiem. Nu, e, bija atsevišķi grozījumi, par kuriem nevarējām vienoties, bet bet viedokļu dažādība arī ir demokrātijas sastāvdaļa. Tieši pirms pusotra gada mēs jau sagatavojām ziņojumu, bija tāda, zinām, notikuma attīstība, kaut kas laika gaitā ir mainījies, un septembrī 2010. gadā bija ANO ģenerālā uh, asambleja, un tā pieņem rezolūciju, kurā tika uh, Uh, atzīmēts, ka ir sācies dialogs starp Kosovu un Serbiju. Ir bijušas jau deviņas tikšanās. Diemžēl visas teikšanās nevainagojās ar milzīgiem panākumiem, netika panākts viss gribētais, bet vismaz abas valstis ir sākušas sarunāties un pirmo reizi abu valdību pārstāvi nosēdās pie viena sarunu galda. Es domāju, ka tas ir milzīgs progress uh, abu valstu attiecībās. Pagājuši nedēļ uh, Mālstrēms kundze 19. janvārī precīzāk devās uz Prištinu un uzsāka dialogu par vīzu režīmu. Mēs parlamentā pieprasījām, lai komisija to darītu pirms pusotra gada. Jā, viņi ilgi vilcinājās, bet nu beidzot šis solis tika spērts. To atzīmēja arī ziņojumā salīdzināmā ar situāciju 2010. gada jūlijā 69 uh, eh, ANO dalību valsts toreiz bija atzinušas Kosovas statusu, un tagad tās jau ir 85 dalību valsts. Protams, uh, vēl daudz valsts joprojām šo statusu nav atzinušas, bet zināms progress ir panākts. Un ziņojumā, tāpat kā iepriekšējā, es norādīju Un es ceru, ka vairums deputāti man atbalstīs, ka es ļoti augstu vērtētu to, ja piecas Eiropas Savienības dalību valsts, kas joprojām nav ratificējušas Kosovas status, to darītu pēc iespējas ātrāk. Nu, kādēļ es tā prasu? Uh, jāņem vērā, ka Kosovā ir Euleks misija, kas ir lielākā civilā misija. Tā tad ir ļoti daudz starptautisku organizāciju, kas ir nosūtījuši savu pārstāvu uz turienu. Eiropas Savienība komisija tur realizē vairākus projektus, un līdz ar to būtu ļoti jauki, ja Eiropas Savienība tur redzētu kā vienotu veselu, nevis kā vairāk valstu kopienu, kas ir šķelta. Un eh, Prištinā atrodas arī eh, vairāki biroji, pārstāvniecības, un tas, protams, eh, noteikti palīdz valstī turpināt uzsākto progresu. Savā ziņojumā pieminēju arī to, protams, ņemot vērā referendumu Horvātijā, kas vakardien norisinājās tajā. Uh, Tātad divas trešdaļas nobalsoja par Eiropas Savienību no uh, tiem, kas vispār piedalījās. Un, protams, mēs gribam arī Kosovai piedāvāt to perspektīvu, par kuru vienojāmies Salonikos 2003. gadā. Tātad piedāvāt šo Eiropas perspektīvu. Un to es esmu īpaši uzsvērusi savā ziņojumā. Tāpat es runāju, cik nopietni ir turpināt šo dialogu ar Belgradu. Uh, uh, turpināt vīzu dialogu, lai izvairītos no izolācijas reģionā, jo daudziem jauniešiem šāda izolācijas uh, sajūta ir ļoti labi pazīstama, jo, piemēram, daudzi citi pilsoņi no Balkānu valstīm var jau apmēram gadu brīvi pārvietoties pa visu Eiropas Savienību, bet viņi, diemžēl, nē. Līdz ar to viņiem šķiet, ka Eiropas Savienība šo jautājumu neuztver pārāk nopietni. Tādēļ esmu nu dienu gandarīta, ka vīzu dialogs ir uzsācies. Un tad, kad tas noslēgsies, eh, tad Kosovas valdībai vajadzēs to eh, īstenot pilnībā. Ziņojumā tāpat es runāju par problemātiskiem jautājumiem, kas joprojām Kosovā nav atrisināti. Uh, Eh, pēdējās parlamentu vēlēšanās tika novērot vairāk pārkāpumi, tur piedalījās mūsu kolēģi kā vēlēšanu novērotāji. Es ziņojumā norādu, ka nekavējoties ir jāsoda krāpnieki, kā arī uh, vēlēšana iecirkņu dalībnieki, kas uh, pārkāpa likums un uh, nodarbojas ar krāpšanos vēlēšanu laikā. Tāpat es pieprasu, lai valdība, parlaments un opozīcijas partija tiesa turpina konstitucionālās un vēlēšana likuma reformas, lai nākamo reizi varētu organizēt labas demokrātiskiem principiem atbilstošas vēlēšanas. Jo joprojām ir daudz nepilnību, balsis netiek atbilstīgi skaitītas un tā tālāk. Un nu, es ceru, ka nākamreiz jau situācija pavērsīsies savādāk. Tālāk korupcija un organizētā noziedzība. Juleks lielākā ES civilā misija ir minēta e, šajā ziņojumā vairākas reizes. Euleks misija vainagojas ar panākumiem, e, sadarbojoties ar policijas spēkiem un muitu, un mēs redzējām, ka cilvēku skaitu tur uz vietas var samazināt, jo ir panākt nozīmīgs progress, un, protams, uh, viss vēl nav padarīts, jo joprojām pastāv augst līmeņa korupcija, pastāv uh, organizētā nozodzība un ir jāuzlabo liecinieku aizsardzības programma. Tas ir jādara pēc iespējas labāk un valstis, kas piedalās EULEX, tām vajag apņemties iesaistīties liecinieku aizsardzības programmā un viņu pārvietošanā, ja tas ir nepieciešams. Eh, ko mēs lasām paši savos medijos, proti nestabilo situāciju, par nestabilo situāciju valsts ziemeļos. Es saku, ka ir nepieciešams šos betona gabalus no ceļiem eh, noņemt un vajag beigt šīs barikādas un protestus un e, savā ziņojumā es norādu, ka Kosovas valdībai ir jāpārliecina uh, eh, serbu mm, eh, minoritātes, kas dzīvo valstī, eh, lai viņi saprast, ka tā ir arī viņu valsts un ka nevajadzētu būt kaut kādai separācijai. Es augstu vērtoju, vēr, vērtēju to, ka dienvidos eh, sērbu kopiena ir sārosījusies, cilvēki ir aktivizējušies, viņi aktīvāk iesaistās arī kultūras eh, mantojuma aizsargāšanā, un to patiešām vērtēju atzinīgi. Tāpat atzinīgi vērtēju to, ka tika izveidot šī īpašā darbības grupa, kas palīdz izmeklēt Martī ziņojumu. Tur tika runāts par uh, Uh, orgānu tirzniecību gan kara laikā, gan pēckara, gan arī pavisam nesen tika izveidota darba grupa, kas darbojas šeit Briselē un izmeklē uh, šos apvainojumus. Ceru, ka viņi pēc iespējas ātrāk mums jau prezentēs sava darba augļus. Ja mēs runājam par uh, tieslietām, plašsaziņas līdzekļu brīvību, šeit vēl daudz darba ir jāveic, un Es uh, uz to norādu arī savā ziņojumā. Ir jādomā arī par uh, spēcīgu, neatkarīgu elektronisko mēdīju attīstību, jo īstenībā mūsdienās tas ir modernas demokrātijas stūrakmens, un mēs bieži vien par to parlamentā arī diskutējam. Tāpat ir labāk jāvērš pret diskrimināciju, runājot par uh, sieviešu situāciju vai uh, par uh, to cilvēku diskrimināciju, kam ir savādāka reliģiskā vai seksuālā piedarība, arī etniskā piedarība. Es runāju par aškāli eģiptiešiem un uh, arī uh, romu minoritāti. Un kas man šķita iepriecinoši. Esmu konstatējis, ka jaunā valdība ir darījusi daudz, lai palīdzētu MVU eh, labāk attīstīt eh, savu uzņēmēju darbību, tiek palīdzēts arī jauniem uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt uzņēmēju darbību un uh, E, ekonomiskā situācija vispār ir uzlabojusies un, protams, e, jāņem vērā, ka, lai ekonomika darbotos labāk, ir jābūt arī labākām politiskajām vadlīnijām. Tālāk, vides aizsardzība, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs esam pieredzējuši, ka Kosovā ir darīts ļoti daudz tieši šajā jomā. Uh, ir bijuši tādi labi piemēri, bet viena no galvenajām problēmām joprojām pastāv. Ja mēs runājam par enerģētiku, tur ir eh, divas eh, ogļu spēkstacijas, kas eh, ļoti nozīmīgi piesārņo vidi un, protams, slikti atsaucas arī uz apkārt dzīvojošo veselību. Mēs vēlamies, lai šīs um, spēkstacijas tiktu aizvērts pēc iespējas ātrāk un ko es uh, vērtēju uh, netik labi savā ziņojumā, vai pat nožēloju, nav bijusi pietiekami laba izpēte, ko varētu darīt, uh, lai garantētu drošu energo apgādi, nevis lai būvētu jaunas spēkstacijas. Visā visumā var teikt, Parlamentā ir deputāti, locekļi, kam nav paprātām Kosovas neatkarība, bet es lūkšu jūs visus paturēt prātā to, ka Kosova ir eh, daļa no Eiropas paplašanāšanās politikas, eh, daļa no paplašanāšanās procesa, un mums jādomā par to, kā uzlabot šo cilvēku labklājību un eh, dzīvi kopumā, Un es ceru, ka jūs man visi uh, varēsiet palīdzēt uh, manā darbā un atbalstīsiet uh, rastos kompromisu risinājumus. Es gribu teikt, ka sadarbības ar grupām nu dien bija ļoti veiksmīga. Paldies! Thank you! Paldies! Pirms došu vārdu četriem kolēģiem, kas vēlējās izteikties. Gribu mūsu vidū sveikt vides un īpašās plānošanas ministru no Kosovas puses Dardana Gašī kungu. Vai esat klāt? Okay, now, first on the list is... Labi, pirmais runātājs sarakstā ir Poselta kungs, ēnu referents. You have the floor. Lūdzu, vārds jums. Jā, ja, vielen dank, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģei Lunačekai. Viņa ir izstrādājusi sabalansētu ziņojumu, un uh, man jāteic, ka šo ziņojumu vispār uh, nevajag grozīt, bet neraugoties uz to, tam ir iesniegti 209 grozījumi, tostarp arī mani un arī pašas Lunačekas kundzes grozījumi. Uh, Un tas, kāpēc tā ir noticis, ir viens no šī parlamenta lielajiem noslēpumiem. Bet eh, patiesībā varētu pieņemt šo ziņojumu tādu, kāds tas ir. Bet, nu, tomēr ir šie 209 grozījumi, un eh, darbs ir noticis labā sadarbības gaisotnē ar visiem šī parlamenta ēnu referentiem. Ir izdevies izstrādāt kompromisa grozījumus kas eh, būtībā padara lieku lielāko daļu no šiem iesniegtajiem grozījumiem. Ja es varētu pievērsties konkrētiem aspektiem un mēģināt eh, tā politiskāk izvērtēt un eh, šos grozījumus un veidot to kopsavilkumu, tad ir daudz grozījumi, kas mēģina pievērsties statusa jautājumam. Uh, Un te nu man ir jāteic, ka šis parlaments ar trīs ceturdaļu vairākumu ir balsojis par neatkarību. Trīs ceturdaļas ir sacījušas, ka nevēlas atkal pievērsties statusa jautājumam, un, godīgi sakot, katru reizi, kad mēs runājam par Kosovas jautājumu, mēs saņemam vienus un tos pašus grozījumus par statusu, par valodu jautājumu, par to, vai tā ir republika, un par tās pilsonību. Mums ir jābalso katru reizi par vienu un to pašu, un tas ir nogurdinoši. Ja ir uh, piecas no 27 dalību valstīm, kas ir izvēlējušās pašas savu nostāju, taču 22 dalību valstis jau ir atzinušas statusu un tādajādi slēgušas šo jautājumu. Un uh, uh, līdz ar to es uzskatu, ka nav saprātīgi atkal un atkal aktualizēt šo statusu jautājumu. Un, uh, jā, man ir prieks, es respektēju, ja mazākumam ir cits viedoklis, taču mazākums nevar pieprasīt, lai vairākums dalību valstu uh, pakārtotu savas nostājas mazākuma nostājai. Tāpēc es, es nesaku, ka mēs pieprasām šīm piecām dalību valstīm atzīt statusu, bet mēs drīzāk uh, pieklājīgi lūdzam šīs valstis sadarboties un uh, tādējādi atvieglot Eleks darbu ir problemātiski, ka tik elementārs jautājums tiek risināts tik daudzus gadus un tik grūti ir nonākt pie no nu, vienprātības. Tāda nu ir politika, un tas mums ir jāpieņem, bet tad lūdzu pieņemiet arī to, ko ir nospriedis vairākums šajā parlamentā un vairākums dalību valstu par statusu jautājumu. Pat tiešām ir bīstami statusu jautājumu atkal un atkal aktualizēt. Un tāpat atkal atgriežas jautājums par Kosovas iedalījumu. Un kā cilvēks, kas labi pārzina šo reģionu, es vēlētos jau saulaicīgi brīdināt par šo diskusiju, jo daudzi nemaz neapzinās, kādas varētu būt tās sekas, jo mums draud atkāpšanās no principa izmantot uh, Dienvidslāvijas iekšējās robežas par pamatu, un tad ir jautājums, kas notiek ar Serbiju, ar Albāniju, ar Maķedoniju, ar citām valstīm, vai tad arī tur vajadzēs pārbīdīt šīs robežas vai Novi Pāza Bosnijā arī būs uh, jāmaina robežu izvietojums. Es brīdinu jūs neķerties pie šiem jautājumiem, tāpēc lūdzu neatbalstiet nekādas pārdalīšanas idejas. Izšķirīgais punkts ir Euleks. Euleks ir lielākā misija, kāda jebkad ārvalstīs ir bijusi Eiropas Savienībai. Un Eliks patiešām ir paveicis labu darbu, bet te pašā laikā arī radīs daudz pieviltu cerību, un mums kā parlamentam ir ar kritisku skatu jāraugās uz šo struktūru. Euleks misijām ir jābūt vienlīdz efektīvam visā Kosovas teritorijā, un uh, to atbalstīt ir Eiropas parlamenta izšķirīgākais uzdevums. Mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar savām budžeta institūcijas funkcijām. Tāpat ir ārkārtīgi svarīgi vēl divi aspekti. Pirmkārt, vīzu dialogs. Mēs eh, nedrīkst notikt tā, ka NATO veic atbrīvošanas karu un cilvēki pēc tam tiek ieslodzīti rezervātā valstī, kas ir tikusi atbrīvota kamēr visas apkārtējās valstis bauda bezvīzu režīmu. Kā tad uh, Eiropas, pārējās Eiropas tautas attiecas pret šo mazo tautiņu, kas ir burtiski ieslodzīta tādā kā rezervātā? Šajā valstī populāta tauta ir diezgan jauna un tautai ir vajadzīgas darba vietas. Uh, Ir vajadzīga stabilitāte, ir vajadzīgs tirzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību, ir vajadzīga tiesiskā drošība, ir eh, vajadzīga arī alternatīvo enerģiju izmantošanas sekmēšana, un eh, te nu es uzskatu, ka arī eh, Lunačekas kundze ir paredzējusi diezgan lielas nākotnes iespējas šai valstī. Uh, Un jāteic, ka arī Ahtisāra plāna minoritāšu regulējums ir ievērojams. 6% sērbu dzīvo Kosovā, un gandrīz 4% ir integrējušies šajā jaunajā republikā, galvenokārt dienvidos. Un tikai viena trešdaļa, kas ir aptuvē, kas ir ļoti maza serbu minoritāte un dzīvo ziemeļos, rada sarežģījumus. Un uh, tāpēc arī veidojas paralēlās struktūras, tāpēc arī Vācijas kanclere un Francijas amatpersonas ir skaidri norādījušas, ka šīm paralēlajām pārvaldes struktūrām ir jāpazūd. Ja tās nepazudīs, tad skaidri jāteic, ka Serbijai nebūs arī nekādas kandidātu valsts statusa un Es arī uzskatu, ka Kosovai ir uh, jālikvidē šīs paralēlās pārvaldes struktūras. Paldies. Padzērīgums, otrais ēnu referents manā sarakstā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Es arī gribētu pateikties Lunačekas kundzei un visiem ēnu referentiem, ar kuriem bija ļoti ražana sadarbīga, sadarbība, pateicoties kurai nācām klējām kompromisu grozījumiem. Tie ir labi sabalansēti, un tātad pievērsīšos vienkārši pašai būtībai. Bez šiem kompromisu grozījumiem ir iesniegti arī citi grozījumi, taču runāšu par, uh, manā skatījumā, diezgan svarīgiem dažādiem citiem jautājumiem. Piemēram, nepieciešamība stiprināt tiesiskumu valstī un tiesu sistēmu. Kosovā un panākt, lai vēlēšanu sistēma būtu caurskatāmāka saskaņā ar starptautiskiem standartiem, jāveicina arī sadarbības ar dažādām ministrijām un jānodrošina labāk tehniskā mm, apmācība un arī koordinācija Runājot par Euliks nobeigumā, manā skatījumā tas ir būtiski svarīgs jautājums. Te ir jā, jānovērš daži struktūrāli trūkumi, piemēram, ārējās kontrolas nesamība un uh, konkrēti jomu atbildība. Mums ir jānodrošina, ka tiek īstenots Uh, konkrēts izmaiņas Eliksā, lai tās tiktu uzmantotas. Katrā ziņā gribu pateikties referentēji par viņas īstenošo darbu. Šis jautājums nav vienkārši. Es uzskatu, ka īstenotais darbs ir ļoti labs. Un tāpēc, domāju, mēs varam uh, turpināt pie tā strādāt. Paldies, nākošais runātājs Kačikungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar uh, Ulrikas Luna, Čekas kundzes, referentes kundzes darba uzteikšana, viņi ir ne tikai ļoti entuziastiski noskaņoti, bet arī reāli iestājas par Kosovu vīda, tālāk virza šo lietu. Tāpēc es pateicīgs viņai par šo um, darbu. Gribētu sākt ar to, cik svarīgi, ka pagājušajā nedēļā beidzot sākās uh, vīžu liberalizācijas dialogs. Tas nav tikai praktisks jautājums, eh, tāds kā juridisks jautājums, tas ir tiešām emocionāls jautājums, un tas ir sākums procesam, kas satuvinātu Kosovas tautu ar eh, citām Baltijas valstu tautām, noliks tos eh, vienādos apstākļos, vienādiem noteikumiem, un gribu tāpēc sveikt Eiropas komisiju, ka tā sāk šo dialogu. Bet no otras puses Man ir vienkārši jāpiemina, ka nesenā, nesenie notikumi Kosovā, konkrēti demonstrācijas, kuras organizēja Aldina Kurtiņa un viņa partija, bija nepatīkams pārsteigums mums. Mēs tērējām mēnešiem ilgu laiku, eh, lai ļautu, lai nodrošinātu brīvu cilvēku kustību starp valstīm, lai pārvarētu eh, etniskās eh, domstarpības Kosovā, un pēkšņi kaut kas notiek no Kosovas puses. Tas liecina par to, ka populistiska pieeja ir ārkārtīgi bīstama. Un es uzskatu, ka sabiedrībai Kosovā ir jāskata Aldina Kurtī īstenotos centienus nopietni. Kosovā situācija ļoti sarežģīta, un eh, šāda pieeja tikai mazinās izpratni, kas ir nepieciešama Kosovas tautai. Vēl es gribētu pieminēt to, ka mums ir jāpauž atzinība par nesenajiem pozitīvajiem, nesenā pozitīvo notikumu gaitu, un šodien Edita Tahiri kundze nāca klējā ar paziņojumu, ka ir panākts progress svarīgai jautājumā, pateicoties kuram Kosova var piedalīties dažādos starptautiskos fórumos. Kosova bez šis priekšlikums ir tiešām lielisks, to savā ziņā atbalsta Kosovu un cerams, ka sanāksim pozitīvu signāli arī no Belgradas. Tātad tas radīs pozitīvu gaisotni un nodrošinās uh, apustējas sadarbības un koordinācijas iespējas. Un uh, ne tikai šīs abas iesaistītās puses, bet arī citas uh, rietumvalstu, rietumbalkānu valstis, jo īpaši tās, kas nav uh, atzinušas Kosovas neatkarību, uh, nonāks tās labākā pozīcijā. Un Vispēdzot, es ceru, ka drīz mēs varēsim uh, uzklausīt jauno ES delegācijas vadītāju Kosovā, un tas, tas mums ļaus turpināt mūsu debats par Kosovu. Un, nu, es dzirdēju jūsu komentārus, dzirdēju, ka tas tika atliks, bet, nu, redzēsim, kā tas būs nākotnē. Tātad jaunais uh, es delegācijas jaunais delegācijas vadītājs, viņš vēl neatkāpās no ministrā matu, bet es ceru, ka tas drīz notiks par labu Kosovas un visu Rietumbalkānu valsts stabilitātei. Paldies. Thank you. Last... Paldies, turpina priekšstādātājs. Pēdējais um, referents Tanakovs. Paldies, priekšstādātāja vietnieks, pal sveicu jūs ar jūsu atkārtot ievēlēšanu. Alda grupa atbalsta Lona Šekas kundzes ziņojumu. Protams, ka mēs iestājāmies par mieru un labklājību Kosovā un vispār visos Rietumbalkānos. Um, īpaši svarīgs ir eh, reformu process gan ekonomiskā ziņā, gan arī um, mediju neatkarības un eh, tiesiestāšu neatkarības un tā tālāk ziņā. Uh, Ja šīs reformas netiks īstenotas, tad pastāv reāls, reāli draudi, ka nekas netiks panāks. Es augstu vērtēju to, ka tik norādīts, ka risks pastāv no abām pusēm. Euleks cīnās pret organizēto noziedzību un korupciju un jāizvērš arī pasākumi pret eh, bezdarbu, ņemot vērā bezdarba augsto līmeni. Un Beronis Eštone ir bijusi par starpnieci Belgrads un Prištīnas sarunām, bet arī jāparedz īpaši praktiski pasākumi, lai nodrošinātu mieru un labklājību abās pusēs. Taču kādu brīdi ir jārunā par ilgtermiņu risnēm. Es augstu vērtēju Bernārdu Poseli, taču e, viņa Eh, viņa komentārs, ka tikai neliela serbu minoritāte viņa pus Elbai uh, eh, ir pret uh, Kostovu, tad, tad man liekas, ka tas ir maldīgs priekšstats, jo vairums serbu, kur es satīku, ir pret Prištinas jurisdikciju šai teritorijai. Un tāpēc es domāju, ka, ne, ka Kosovu nevarēs iekļauties ne ANO, ne ne NATO, ne Eiropas Savienībā. Ķīna, Krievija, šīs eh, valstis, kas ir eh, ANO drošības padomē, eh, diez vai mainīs savu nostāju, un te mums jābūt ko konkrēti realistiskiem, un ja mēs tā nebūsim, tad tas izmaksās daudz nodokļu maksātājiem. Paldies! Provēras kungs, Kukan kungs, lūdzu vārds jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es tiešām ceru, ka mēs pieņemsim labu rezolūciju, kas norādīs uz reālām problēmām un izaicinājumiem, kuriem saskars Kosova. Projekts, kāds tas ir mūsu priekšā, ir labs garants un gribu uzteikt referents darbu un viņas eh, lielo ieguldījumu, pozitīvu ieguldījumu šajā darbā. Tikai daži komentāru. Runāt par vīzu liberalizēšanas dialogu, kas sākās pagājušā nedēļa. Malstrēmas kundze to sāka komisāri pagājušā nedēļa Kosovā. Tas ir svarīgs process un tas būs arī pārbaudījums Kosovai. Mums ir jāskat šis process tāpat, kā mēs to skatījām citu reģionu valstu kontekstā. Es tagad saprotu, ka patiesībā eh, ziņojumā nav minēti serbu plānotie refer, referendumi eh, Kosovas ziemeļos. Gaidāms, ka šajā Kosovas reģionā ziemeļos situācija sarežģīšies. Un vēl gribētu norādīt, ka Serbijas politiķi neatbalsta šos soļus un ka viņi ir pret uh, Kosovas eh, ziemeļu teritorijā darbojušajām paralēlām struktūrām. Runājot par Euleks un eh, tā darbu Kosovā. Tā darbs ir reāli jāpārvērtē konkrēti sasniegto rezultātu gaismā. Mums ir jāsniedz informācija, mums jāsņem informācija par paredzētajām restruktūrācijām, par plāniem. Es domāju, ka pastāvīgi jāpievērš uzmanību šiem jautājumiem runājot par enerģētiku kaut arī tiek ņemta vērā nepieciešamība paplašināt enerģijas pieejamību, ņemot vērā izaugsme tuvākajos gaidāmajos gados, jāņem vērā arī risks vidēji. Un pastāv arī risks, ko akmeņogļu spēks acīja rada ko, Kosovas iedzīvotājiem. Šim jautājumam nav tikus pievērst pietiekoši liela uzmanību. Un tagad ir ienākusi informācija par to, ka ir paredzēts atkal atvērt Kosovas B spēks, spēks, spēkstaciju, kuru bija vērsti centieni pēdējo 11 gadu laikā. Un tagad runājot par uh, šo stiprinātu apusējumību attiecībās, uh, tirzniecības attiecībās ar Serbiju. jāņem vērā, ka visiem likumiem, visiem juridiskajiem pasākumiem ir jātiek ievērotiem, lai nesarežītu situāciju pilnīgi nevajadzīgi. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies, turpina. Provērs kungs, man vēl ir pieci runātāji. Es lūkšu, laipni lūdzu jūs uh, izteikties neilgāk par divām minūtēm. Pirmkārt, Moņits kundze. Paldies, prezidente, ja tamien quiero felicitāti. Paldies, priekšstādātāji. Arī es gribētu apsveikt referenti un ēnu referentus ar uh, šiem kompromisu grozījumiem. Tomēr gribu nākt klājā ar dažiem komentāriem. Pirmkārt, es uzskatu, ka konstruktīva mm, atšķirības iezīmējoša nostāja es arī veicina stabilitāti Rietumu Balkānos. Un Spānijas prezidentūra uh, 2010. gada jūnijā noturēja arī pirmās šāda veida sanāksmes. Un ANO 2010. gada septembrī uh, tika skatīta revolūcija, uh, rezolūcija, kas bija par Prištīnas un Kosovas dialoga Uh, attīstīšanu. Jādomā par to, kas mūs vieno. Mēs uh, vēlamies uh, apkarot mm, korupciju, organizēto noziedzību un tā tālāk. Un vēl daži komentāri jāpieņem otrais grozījums, lai mēs neiestrēgstam šajā Kosovas statusa jautājuma. Un, un ANO drošības padomas rezolūcija 44 šķērslī 2009 ir jāmaina tā, lai uh, nebūtu tajā atainojums, uh, kā valstis vērtē Kosovas neatkarību. Mēs esam lūguši atsevišķu balsojumu par Kosovas statusu ES dalībvalstu starpā, un te nav, eh, tā, tā ir katras dalībvalsts pašas darīšana, un mums te nav jāpieprasa visu valstu uh, kopīga Kosovas atzīšana. Ja vairums eh, šeit esošo locekļu atbalsta Kosovas neatkarību, tad tas arī var nesakrist ar vairums eh, ES dalībvalstu viedokli, bet tam nav nozīmes. Un tagad runājot par eh, Serbijas ceļu bloķēšanas pārtraukšanu, tā jau šeit tika pieminēta. Un te arī jādomā par miermīlīgiem, miermīlīgiem protestiem. Un septītā kompromisa grozījuma, grozījumā minēts statement, paziņojums. Tas būtu jāmaina statements nākotnē, jo daudzkārt līdz šādu paziņojumu bija vairāk. Paldies! Pat Peterlekungs lūdzu, saka Provērskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti pateicīgs referentei par viņas ļoti profesionālo darbu un sveicu viņu ar viņas ziņojumu. Es, tāpat kā citu, uzskatu, ka process virzās tālāk pēc vakardienas referenduma. Horvātijā, kur divas trešdaļas balsotāji nolēma iestāties par ES, par, e, par Horvātijas iestāšanos ES, tad tas, protams, tikai atbilst Eiropas Savienības eh, domai tālāk eh, ļaut pieeju citām valstīm rietumu Balkānos. Es domāju, ka šie kompromisu grozījumi ir jāatbilst, tie piešķir pievienoto vērtību ziņām, jo īpaši saistībā ar vīzu liberalizācijas jautājumu. Tas tiešām skar uh, reālos iedzīvotājus. Esmu pateicīgs par to, ka tika uzsvērta Eiropas perspektīva Kosova. Es vēl nekādas citas arguments neminējuši, jo citi jau tiem pieskārās, taču vēl ir komentārs nobeigumam no manas puses. Referente pieminēja deviņas sanāksmes dialoga ietvaros citos dialogos un citos paziņojumos ir minēti astoņi, ir minēts astoņas vai deviņas sanāks, man liekas, kur te būtu jāsniegt kopīga informācija Gomes kundze, lūdzu. Thank you, Mr. President. Like... Paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlētos uzslavēt Lunačekas kundzi un ēnu referentu paveikto jo šis ziņojums ir patiešām ļoti labs, ļoti pilnīgs, ļoti konstruktīvs. Tas neslēpj nekādus sarežģījumus, problēmas, un uh, tajā ir ļoti rīcība orientēta pieeja, mēģinot noteikt tās jomas, kurās mums ir jāpanāk progress Kosovā. Es domāju, ka šis ziņojums kopā ar ziņojumu par Sērbiju, pie kur arī tiek strādāts, uh, sūtīs ļoti korektu vēstījumu reģionam un ieinteresētajām pusēm. Tomēr es vēlētos norādīt, ka vajadzētu veikt zināmus precizējumus attiecībā uz ekonomisko jomu. Mēs nevaram sagaidīt, ka cīņa ar korupciju, korupciju paralēlo ekonomiku un visām problēmām attiecībā uz MVU, transportu, ka šī cīņa uzlabosies, ja Eiropas Savienībai nebūs rīcība orientētākas lomas un palīdzot Kosovai visoptimālāk izmantot tās resursus, neatkarīgi no tā, vai tie ir lauksaimniecībā, resursu iegavē vai citās jomās. Piemēram, es dzirdēju, ka Kosova varētu būt energopiegādātāja valsts, energoimportētāja valsts vietā, Es domāju, ka Eiropas Savienība šajā procesā varētu ieņemt ļoti būtisku lomu. Tā arī ir uh, rīkojusies uh, iepriekšējā Anmika ietvaros, un uh, tā ir uzņēmusies ekonomiskās saistības, kuras nav tikušas izpildītas, un tas arī var palīd, var skaidrot, kāpēc mm, Kosovas ekonomika joprojām ir šādā uh, Eh, nepilnīgā attīstības stadijā. Es domāju, ka mēs varētu uzsvērt, cik izšķirīgi Eiropas Savienībai būtu ieņemta būtiskāku lomu Kosovas ekonomikas dažādo jomu attīstībā. Un paldies tālāk eh, Dženako kundze. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τα σχόλια. Paldies, priekšsēdētājs, noklausījos kolēģi komentārus. Nav nekādu lielu domstarpību par Kosovu. Piecas valstis gan nav atzinuš, atzinušas Kosovas neatkarību un tām nav pamata atzīt šo reālo situāciju. Tomēr grib norādīt uz šo uh, pozitīvo aspektu. Ir noticis progress, Ir sācies dialogs starp abām pusām par. Um, nav nekāda. Nav nekāda pamata ignorēt to, kas notika um, vēlēšanās. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas turpinātos, bet mums arī jāizvērš demokrātisks pasākumu, lai uh, citās vēlēšanās būtu citādi. Nē, es tik pārliecināta par to, ka situācija ir tik veiksmīga, kā tā šeit ir raksturots. Mans ieskats, uh, mans iespējas ir pavisam citāds, ka tas ir sliktāks, uh, ka situācija ir sliktāka. Un uh, patiesībā mēs negūstam atbildes uz tiem uzdevumiem, ko esam uzdevuši. Un es domāju, te jādomā par cilvēku tiesībām. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, last speaker. Paldies. Pēdējais runātājs - Fajona kungs. Kundze. Tad iesvisa naiprei. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlētos pateikties referentei par lielisko sadarbību un par centieniem palīdzēt Kosovai tās Eiropas integrācijas ceļā. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz nesaskaņām, kas radās vakar attiecībā uz kurtī kustības rīkotajiem protestiem. Šie notikumi nekādi neveicina pozitīvu dialogu veidošanos ar Serbiju, jo īpaši tagad, kad atkal ir saņemtas labas ziņas, proti atkal ir sācies, eh, beidzot ir sācies dialogs par vīzām. Uh, kā referenti, kas atbild par vīzu režīmu attiecībā uz pārējām piecām Balkānu valstīm, es vēlos apstiprināt, ka tas ir ļoti pozitīvs notikums, bet tas arī ir tāda, tāds brieduma pārbaudījums Kosovai, jo šai valstī nāksies izpildīt virkni kritēriju. Uh, jo īpaši attiecībā uz organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanu. Viņiem vajadzēs labāk organizēt savu robežu apsardzi, nodrošināt uh, ceļošanas dokumentu aprites drošību. Tas viss eh, šai valstī būs jāizdara, bet šīs valsts iedzīvotājiem ir jābūt tādām pašām iespējām, kādas bauda citi šajā reģionā. Viņi nedrīkst būt izolēti. Uh, Es vēlētos arī pieminēt dažus izšķirīgus punktus attiecībā uz Euleks misiju Kosovā. Man ir prieks par dažiem no kompromisa grozījumiem šajā jomā, un tāpat arī man ir prieks par eh, Eiropas īpašā pārstāvja uh, nominēšanu. Un uh, mums būs iespēja 31. janvārī tikties ar Slovenijas ministru Špogarkungu, pirms viņš uh, sāks savu darbu Kosovā. Kā jau zināms, viņš ir liels Eiropas Savienības paplašināšanās atbalstītājs, un uh, līdz ar to mēs uzskatām, ka viņš radīs veidu, kā pārvarēt nesaskaņas starp tām dalību valstīm, kas uh, vēlas un kas nevēlas atzīt Kosovu. Uh, Es arī vēlos uh, slavēt referenti par viņas komentāriem attiecībā uz plašsaziņas sit līdzekļu situāciju Kosovā. Balkānu valstis ir saņēmušas kritiku par situāciju plašsaziņas līdzekļu jomā, un man ir prieks par kompromisa grozījumiem, kas iestājas par startotisko standārtu izveidi, uh, attiecībā uz mediju neatkarīgumu un pluralitāti. Es domāju, ka plašsaziņas līdzekļi ir katras demokrātiskas sabiedrības pamatā. Paldies, priekšsēdētāji Buzek, paldies priekšsēdētāji, paldies arī par jūsu uh, apsveikumiem. Un man ir liels prieks būt šeit ārlietu komitejā, tā ir ļoti būtiska Un arī šobrīd skatāmais jautājums ir svarīgs. Es apmeklēju Balkānu reģionu pirms diviem mēnešiem un varu tikai uzteikt Lunačekas kundzi referenti un visus ēnu referentus par eh, patiešām labi sagatavoto ziņojumu. Lielākajā daļā aspektu mēs esam viensprātis, mums ir tikai viens strīdu sābols, kas ir Kosovas atzīšana. Uh, bet attiecībā uz pārējo, kā zināms, mums ir vienota nostāja - demokrātijas veicināšana, dem ekonomikas atbalsts, brīvi mēdīji un tā tālāk. Taču vēlos uzsvērt, ka visbūtiskākās problēmas, šķēršļi Kosovas un ES labākas savietojamības veicināšanā ir atkarīgi no Kosovas attiecībām ar Serbiju. Tāpat arī visi sasniegumi, un arī mūsu uh, labvēlīga attieksme pret Sērbijas iespējamo iestāšanos ir atkarīga no Serbijas attiecībām ar Kosovu. Tāpēc vēlos uzsvērt, ka Serbijas un Kosovas sadarbības uzlabošana ir ļoti būtiska. Mēs nevaram panākt progresu šajā reģionā citādāk. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Un mēs varam tādējādi palīdzēt eh, abām valstīm un Rietum, reģionu, re, Rietum Balkānu reģionam kopumā. Darbojoties kā būt godīgs vidutājs visbūtiskākajās eh, problēmās, kas joprojām pastāv attiecībās starp abām valstīm, un vēlreiz uzslavas pār ziņojumu. Paldies! Un eh, visbeidzot pēdējais runātājs Šlopfin kungs. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlējos atbalstīt Buzeka kunga teikto proti to, cik būtiska ir Serbija un arī serbu minoritāte Kosovas situācijas kontekstā. Es pilnībā atbalstu integrācijas mērķi, kam ir ārkārtīgi labi pievērsies ziņojums. Uh, Serbu minoritāti noteikti vajag integrēt Kosovas politiskajās, ekonomiskajās un citās struktūrās. Tomēr mums ir jāsaprot, ka tas nebūs eh, tāds vienkāršs un lineārs process. Ja mēs paraudzītos uz to plašākā vēsturiskā kontekstā, tad serbu minoritāte Kosovā ir baudījusi lielas privilēģijas, kopš Kosova tika integrēta vispirms Serbijas un tad Dienvidslāvijas valstī. Uh, un šāda privileģēta statusa zaudēšana, zaudēšanas pieņemšana ir nepieciešams ilgs laiks. Tāpēc es vēlos norādīt, ka šī integrācija ir divvirziena process. Tas ir gan vairākuma, gan mazākuma tautības interesēs. Un eh, demonstrācijas, kas ik pa laikam notiek, jo īpaši šī pēdējā, ir ārkārtīgi traucējošas stabilitātes panākšanā. Paldies! Lunačeks kundze, vārds jums noslēguma vārdiem. Paldies priekšsādētāji. Es mēģināšu atbildēt uz dažiem no kolēģi komentāriem, bet pirmkārt paldies tiem, kas man uzteica un pateicās par sadarbību. Precizējot dažus aspektus, Peterlaks kungs, jūs teicāt, ka nav skaidrības vai notikušas piecas vai deviņas dialogu sanāksmes, tātad pagaidām ir bijušas deviņas tikšanās dialogu ietvaros, bet paldies, ka sekojāt līdzi tik rūpīgi šim jautājumam. Gomesas kundze, Jūs norādījāt, ka Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta Kosova ekonomiskajā jomā. Arī Paselta kungs norādīja, un man ir prieks, ka es varu par to runāt, bet uh, pastāv tirzniecības līguma attiecības un uh, ir vajadzīgs tirzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Kosovu. Tas nozīmēs, ka būs oficiāls attiecības starp Eiropas Savienību un Kosovu, un tas būtu ļoti noderīgi. Runājot par uh, citiem pieminētajiem aspektiem, uh, Es domāju, ka atsauce uz uh, 1, 2, 4, 4 vienkārši nav iespējama. Un eh, tālāk jūs pieminējāt, neskarot dalību valstu attieksmi pret statusu. Tas eh, tika aktualizēts arī dialogā par reģionālo sadarbību, un es ceru, ka eh, mēs varēsim vienoties šajā jautājumā, un tas ir iekļauts arī piektajā kompromisā. Runājot par sesto kompromisu, kur ir sacīts, apsveic arī Sērbijas prezidenta paziņojumu, tur ir runa tikai par vienu paziņojumu, tā, tikai viens arī ir bijis, tāpēc šis vārds ir vienskaitlī. Ir vēl vairāki aspekti, ko es vēlētos precizēt. Daudzi kolēģi ir pauduši bāžas un kritiku par Euleks. Uh, Kā jau jūs zināt, šobrīd notiek šīs struktūras darba pārskatīšana. Un uh, šodien jūsos klausoties man radās ideja, ka varbūt vajadzētu uzklausīt uh, CMPD un Eleks pārstāvjus, uh, lai lemtu, kā rīkoties tālāk. Es tādu uzklausīšanu ierosināšu birojā šodien, un varbūt izdosies pavirzīt šo procesu. Bija runa arī par Žbogaru kungu Slovenijas pašreizējo ārlietu ministru, ko Eštons kundze ir aicinājusi kļūt par uh, delegācijas priekšsēdētāju, un uh, šī nominācija jau ir notikusi, un es tikos ar viņu pagājušo nedēļu šeit Briselē. Es domāju, ka šis kandidāts ir laba izvēle un ceru, ka viņš varēs sākt savu darbu cik drīz vien iespējams, kad vien varēs atkāpties kā Slovenijas ārlietu ministrs. Es domāju, ka ir vajadzīgs kāds cilvēks, ko mēs varētu redzēt kā Eiropas Savienības seju, nevis vienkārši kā Euleks misijas vadītāju. Runājot par uh, reģionā notikušajām demonstrācijām, mana attieksme par tām bija kritiska pirms tās notika, un es nedomāju, ka bija laba doma tās rīkot bet eh, tas, kā Kosovas policija rīkojās pret šiem demonstrantiem ar asaru gāzi un citiem pasākumiem, es domāju, ka te tika piemērots neproporcionāls spēks. Cik es lasīju demonstrācijas, kas notika vakar, norisinājās bez kādiem starpgadījumiem, un es ceru, ka no tiem izdosies izvairīties arī nākotnē. Taču, ja šāda situācija turpināsies, tad mēs varētu apsvērt mutisku grozījumu plenārsēdē. sēdē taču šādas demonstrācijas nekādā veidā nepalīdz uzlabot Kosovas un arī Kosovas sērbu situāciju. Domāju, ka tie arī bija galvenie aspekti, kurus es vēlējos pieminēt, un es vēlētos pateikties sekretariātam, jo īpaši Marfas kundzei par izrādītu atbalstu. Paldies, kolēģi! Vēlos atgādināt, ka balsošana notiks rīt no rīta, pulksten deviņos. Atcerieties paņemt līdzi savu kredītkarti, saka priekšsēdētājs. Tātad kredītkarte ir demokrātijas kredītu. Without, uh, with... Bez liekas kavēšanās. Turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Tā ir rezolūcija par bijušās Dienvidslāvijas Mitronijas Republikas 2011. gada progresa ziņojumu. Sākumā došu vārdu referentam Ričardam Hovitam, lai viņš mums iepazīstina ar savu veikumu. Paldies! Tātad mums bija visai maz laika, tad, kad mēs toreiz diskutējām, un ir ļoti jauka, ka sekretariāts atkal šo jautājumu ir iekļāvis darba kārtībā. Es esmu Eh, jauniņais eh, šajā jomā, un, protams, ka es gribēju pievērst uzmanību tam, eh, cik liela ieguvēja Maķedonija būs visā Eiropizācijas procesā. Es tikai īsi gribēju atkārtot, kādi bija galvenie principi, ko es izmantoju sagatavot ziņojumu un vērtējot iesniegtos grozījumus. Es ceru, ka komiteja atbalstīs manu ziņojumu. Es gribēju būt ļoti labvēlīgs pret šīm valstīm, kas grib iestāties Eiropas Savienībā. Un domāju, ka iestājas sarunas vajadzētu uzsākt. Es eh, gribēju uh, par to runāt jau pagājušajā gadā parlamentā un no savas pozīcijas joprojām neesmu atkāpies. Bija arī zinām vilcināšanās un. Uh, tam bija savi iemesli, bet ja vilcināšanās tika vērota, noteikti Maķedonija vajadzēja iedrošināt procesu virzīt uz priekšu. Tā tad jāizmanto tāda ļoti pozitīva valoda, ņemot vērā arī, piemēram, to, kā Pasaules banka izpērtēja uzņēmējdarbības gaisotni valstā, tālāk Transparency International un citas uh, patiešām. Uh, Eh, ievērojams organizācijas eh, pauda tādu labvēlīgu nostāju. Mums cilvēki ir jāiedrošina. Mēs vēlamies, lai viņi arī kļūtu par Eiropas saimes locekļiem. Un mēs redzam, ka aiz katra vārda slēpjas zināma politiska stratēģija. Un šeit eh, es arī norādīja, ka mēs gribam, lai iestājas sarunas patiešām sāktos. Un es uh, grozījums, kas attiecās uz uh, pirmo punktu, iekļauju jaunā punktā 1A. Un, protams, ja mēs augstu vērtējam Maķedonijas centienus, es ceru, uh, ka Līdz ar to mēs varam arī būt kritiskāki un runāt par nepieciešamajām reformām, kas valstīm vēl joprojām ir jāveic. E, ir daži vēl neatrisināti problemātiski jautājumi, piemēram, mediju brīvība, tālāk tiek runāts par centralizāciju, par uh, vēršanos pret diskrimināciju, par uh, pilsoniskās sabiedrības neatkarību izlūkdienestiem un tā tālāk. Nu, tie ir jautājumi, kas vēl nav atrisināti un esam bijuši pietiekam kritiski par tiem. Uh, Un, ja mēs varam šo kritiku papildināt eh, ar eh, uzmundrinošiem vārdiem, es domāju, ka tas galu galā novedīs pie laba rezultāta. Ziņojums ir labi pārdomāts, objektīvs un noteikti nāks par labu reformu procesam valstī. Es, protams, saprotu, ka šeit ir arī tādi neatrisināti un pietiekami delikāti jautājumi. Es tos ļoti labi apzinos. Bet lūdzu, balsojot, eh, atbalstiet manas grozījumus un Kovečeva kunga grozījumus, kā arī man rezolūciju kopumā. Uh, Ir daži jā, grozījumi, ko es nevarēju pieņemt. Protams, mums par to ir jādiskutē. 164 grozījumi īstenībā nav tik milzīgs skaitlis. Gribēju teikt, ka mans teksts ir ļoti labi pārdomāts un objektīvs. Ir ļoti daudz grozījumu, ko es atbalstu. Piemēram, tie ir grozījumi, kas tagad ir apkopot kompromisos. Un mums vajadzētu pateikt, ka mēs vēlamies um, atvērt savus apkampienas vēl jaunām valstīm, vēlamies būt iekļaujoši un ceru, ka mani šajā nostādnē atbalstīs arī citi kolēģi. Protams, ir daži ļoti jūtīgi jautājumi, piemēram, arbitrāžas mehānisms, kas minēts desmitajā punktā, jeb šķīrēja tiesas mehānisms. Es domāju, ka zaļajiem tur bija īpaši interesi, lai tā tas tiktu formulēts un jāņem vērā arī tas, kādu lomu spēlē augstā pārstāve. Tāpat tiek runāts par uh, dažādu vēstures interpretāciju, par uh, uh, Bulgārijas jautājumu un uh, 102. grozījumu iesniedza Kopas kundze. Uh, un vairāki grieķu kolēģi iesniegtie grozījumi. Un daudz teica, nu varbūt vienosimies par to tekstu versiju, par ko vienojamies pagājuši gadu parlamentā. Un pateicoties mutiskiem grozījumiem, to aktualizējumu nevajag tagad atkal ķerties pie visiem šiem kompromisiem un tos veitīt no jauna. Uh, bet es saprotu, ka jūs gribat, lai šie jautājumi tekstā patiešām parādītos, un uh, mēs nevaram tādā veidā izvairīties no to minēšanas. Es ceru, ka mēs varēsim paturēt prātā vienošanos, ko pieņēmām pagājušā gadā, un vienosimies par labu un pārdomātu kompromisu. Un uh, drīz tiks sagatavots arī uh, jautājums, uh, tiks sagatavots balsošanas saraksts. Tālāk uh, valsts nosaukuma jautājums. Mēs par to nesam īsti atbildīgi un, kā jau uh, iepriekšējā viedokļu apmaiņā uh, teicu, es mēģināju šo jautājumu risināt, bet. Uh, Es saprotu, ka grieķu kolēģiem ir savas vēlmes, viņi grib, lai šis jautājums tiktu vairāk aktualizēts. Un, e, ņemot vērā pietiekami īso laiku periodu, es to pilnībā nevarēju atrisināt. Es šim jautājumam pieskaros, daru to tā visai pazemīgi, nesmu varbūt pietiekami ambiciozs citu kolēģu acīs. Eh, jo varbūt daži vēlējās šeit redzēt konkrētus ieteikumus un rekomendācijas, bet ko tad es varu darīt kā referents? Man ir eh, jāspēlē sava loma un mēs varam izdarīt zināmu spiedienu, bet pašā procesā tieši iejaukties mēs nevaram. Un tekstā tas ir pietiekami labi ilustrēts. Un tālāk eh, šis ļoti pretrunīgais jautājums par tiesas spriedumu 1950. gadā un par mūsu saistībām. Un bija arī vairākas atsevišķas tikšanās, kur mēs par to runājām. Es vēlētos, lai kolēģi nebūtu provokatīvi. Es gribēju teikt, ka jebkura atsauce uz valsts nosaukumu, vai nu mēs šeit runāsim par Maķedoniju vai Fairam, jeb eh, tātad saizinājumu bijusi Dienvidslāvijas eh, republika Maķedonija. Citi gribēja, lai šos vārdus vispār es izņemtu ārā no ziņojumu un runātu par valsti, par šo valsti vai kaut kā aprakstošā veidā, vispār nepievienot konkrētu nosaukumu bet mums ir uh, juridiskas saistības minēt nosaukumu vismaz uh, ziņojuma nosaukumā. Tur parādīsies šis saisinājums fairam, un par to, vai tas tiks pieminēts tekstā, vēl ir jātiek skaidrībā. Un tālāk ir viens punkts, kur mēs gribējām iekļaut ieteikumu, ka ir jāizmanto nosaukums Maķedonija, runājot, piemēram, par eh, valsts kultūru un valodu. Un kā jau iepriekšējā viedokļa apmaiņā minēju, es gandrīz kā vārdu pa vārdam pārņēmu to kompromisu punktu, par kuru vienojās kopīgā parlamentārā komiteja novembra mēnesī. Tādā veidā Mēs atzīstam, ka valsts um, negatīvi vērsās pret to uh, parādību, ka Eiropas komisija nesauc to uh, par Maķedoniju pagājušā gadā arī dažādos oficiālos dokumentos un uh, Tas ir saskaņā ar mūsu vienošanos, un mēs arī tādā veidā varētu izrādīt Maķedonijai, ka mēs ņemam vērā arī viņu vēlmes un norādes. Es saprotu, ka kolēģiem ir kolēģi, kam tas īsti nepatīk, es saprotu, ka jūs balsosiet pret šādiem grozījumiem, bet es negribu, lai mēs tagad sāktu cīnīties par katru punktu, kā tad mēs to sauksim, kādu nosaukumu šeit iekļausim, un pēc tam uh, nonāksim pie tāda ziņojuma, kas nebūs prātam pa nevienam un e, mums vajadzētu parūpēties, lai balsojumā būs vienoti, tā man būs nepieciešams arī jūsu atbalsts. Tālāk, septītais punkts, kur runājam par starptautisko kriminālu tiesu, vairāki kolēģi norādīja Mm, kas būtu jādara arī Grieķijai, tas ir pietiekami provokatīvi, bet ņemot vērā starptautiskās tiesas lēmumu abām pusēm ir uh, jāiesa, jāiesaistās uh, dialogā, bet tās nedrīkst būt provokatīvas, un Skopijai mēs nekādu provokāciju nesam vērojuši. Es ceru, ka abas valsts būs pietiekam prātīgas un uh, nekādos ķīviņos neiesaistīsies. Es ceru, ka parlaments būs tikpat disciplinēts un cerams, ka starptautiskās tiesas lēmums būs kā tāds stimuls, lai šo jautājumu risinātu. Uh, kolēģi, īstenībā tādā veidā mēs varam pieņemt konstruktīvākus risinājumus um, nekā tad, ja mēs kaut ko provocējam. Un te pārāk daudz pieminam šo starptautiskās tiesas lēmumu. Lūdzu, uh, paturiet to prātā arī balsojot. Tālāk uh, daži grozījumi, kam pieskaršos vairāk. Pirmais kompromiss, pirmais punkts. Gribu, lai tas ir pietiekami lakonisks un nepārprotams nu, tas attiec uz 18 no 19 groziem, tālāk par pirms skrīningu. Saprotu, ka kolēģiem komitejā ir atšķirīgi viedokļi un tad, kad pie mums ieradās ārlietu ministrs, šķiet viņš pat uzstājās šajā pašā zālē, Es domāju, ka tas ir eh, labs risinājums, viens no tādiem radošiem risinājumiem. Es teicu, ka tas varētu būt kādreiz apsvarams, neatbalstīt to gan par 100%, vienkārši to varētu paturēt prātā kādam vēlākam laikam. Un e, manā piedāvātajā tekstā tas ir pietiekami labi ilustrēts. E, ceru, ka jūs to labi sapratīsiet, kad balsosiet par šiem grozījumiem. Tālāk par trešo pā, punktu. Runājot par Kačina kunga sagatavotajiem grozījumiem. Es eh, šeit esmu norādījis uz eh, tiem grozījumiem, kuros jau ir pateikts tas pats, un 28. grozījumu es nevaru atbalstīt. Tālāk, 4. punkts. Kopas kundze nevarēja ierasties, bet man bija ļoti tāds pamatīgs diskusijas ar viņu, un viņa man teica, ka vajadzētu no šejienes izņemt vārdu legitimate frustration, ka vārdu legitimate vajadzētu izņemt ārā. Es uzskatu, ka noteikti vajadzētu nokļa, noteikt arī konkrētu sarunu uzsākšanas dienu. Es ņemšu vērā kopas kundzes grozījumus, jo tie ir tādu grozījumu, kas ir vēsti uz kompromisu. Un ja uh, būs nepieciešams panākt lielāku vienprātību, uh, vienprātību komitejā, esmu gatavs arī šo grozījumu atsaukt. Piektais uh, punkts. Uh, es gribēju uzsvērt, ka Eštons kundzei ir jāspēlē nozīmīgāku lomu, un es to esmu iekļāvis arī šajā punktā. Uh, Un tad, kad mums jau bija diskusijas, mēs par to apspriedāmies un man arī patīk ETP eh, e grozījums. Līdz ar to varēsim to arī atbalstīt un Es redzu, jā, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, varbūt tagad pārlikšu vairākiem grozījumiem. Četrdesmit piektais grozījums, to iesniedza Kovačeva kungs, eh, es eh, to atbalstu. Tālāk Džianaku kundzes grozījums, es pilnībā atbalstu to, ka viņi ir norādījuši pilnībā jāīsteno ECO un ODIHR ieteikumu un rekomendācijas par vēlēšanu organizēšanu. Domāju, ka tas ir liels solis uz priekšu. Es ceru, ka zaļie arī mani atbalstīs. Un, protams, ne visus grozījumus var atbalstīt tālāk. 89. devas kunga grozījums eh, varbūt to varētu nedaudz grozīt, eh, nemainot eh, tā jēgu, varbūt nedaudz mainīt formulējumus tālāk. 82, 91 un 102 atbalsts Džanāku un Šoflina grozījumi, tālāk 89 un 112 atbalstīšu tāpat. Uh, un ETP raksta par tieslietu sistēmas neatkarību. Arī tas man šķiet veiksmīgs grozījums, tiek runāts arī par uh, pirms iestājas instrumentu veiksmīgāku izmantošanu, un, protams, tie ir labi grozījumi, kas uzlabos manu tekstu. Gribēju pateikties kolēģiem par sadarbību, un, protams, liels paldies arī Kūkana kungam. 109. grozījums par 21. punktu Kovačeva kungs. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un ja mēs eh, kādai valstī kaut ko iesakam, tad mēs nevaram pieprasīt, lai viņi ļoti īsā laikā uzrāda rezultātus. Protams, eh, Eh, situācija ir jāizlabo, ir eh, jāievieš reformas, un, protams, mums ir jāizvainās no segregācijas 22. Um, ehm, punkts. Kačina kungs to ir uzsvēris. Protams, tas ir prātīgs grozījums un. Kačina kungs, vārds segregācija ir ļoti provokatīvs. Mēs varbūt varētu rakstīt uh, separācijas beigas, jo segregācija nav pārāk labs termins, ko izmantot šajā kontekstā. Paldies uh, un ar prieku uzklausīšu kolēģus tālāk. Much, but... Paldies. Nu, protams, ir vēl citi darba kārtības jautājumi. 11 runātāji ir pieteikušies. 12. Teno kungs, jūs jau esat manā sarakstā. Vīganin kungs. Jā, jā, visi ir pierakstīti. Vīganin kungs arī ir runātājs sarakstā. Pirmie uzstāsies ēnu referenti. Pirmais no tiem Kukana kungs. Lūdzu, nerunājiet pārāk ilgi. Paldies! Gribēju sākumā pateikties Hovita kungam par eh, to, ka viņš ir strādājis pie ziņojuma, par eh, labu sadarbību un par to, ka mēs varējām ar viņu tik labi apspriesties par visiem grozījumiem. Es domāju, ka kompromis, kas tika atrast, ir veiksmīgi un būs pieņemam visām politiskajām grupām. Nu, būsim realistiski, jautājums ir ļoti sarežģīts, mēs nevaram vienoties pilnīgi par visu šogad. Tad, kad mēs diskutējām par ziņojumu, es pats apņēmos, ka atbalstīšu un uzteikšu Maķedonijas progresu, ko vērojām pagājušā gada laikā. Bet es varu uzsvērt, ka Maķedonijas varas iestādēm ir uh, jādara vairāk. Nu, daži jautājumi. Piemēram, par īstājas sarunu uzsākšanu varu piekrist referentam un vairumam kolēģu, ka neskatoties joprojām uh, nebeidzamajām debatēm par nosaukumu, vajadzētu noteikt datumu sarunu uzsākšanai. Jo ir pagājis ļoti ilgs laika brīdis eh, pēc kandidāta valsts status piešķiršanas, un sarunas vēl nav uzsākušās, tātad šis pārāvums ir bijis pārāk garš. Un tas noteikti nelabvēlīgi ietekmē Eiropas Savienības kopīgo tēlu un uzticību integrācijas procesam reģionā. Un Sarunas varētu palīdzēt eh, atrisināt daudzus jautājumus un uzlabot eh, Maķedonijas attiecības ar dalību valstīm, kas noteikti ir ļoti nozīmīgs integrācijas procesa elements. Protams, ir daudz, kas jādara iekšlietu, tieslietu jomā, jācīnās pret korupciju, it sevišķi augstākajos varas ešalonos, jāparūpējas par minoritāšu tiesību ievērošanu un uh, preses brīvību. Protams, um, iestādēm ir jādara vairāk nekā tas dara līdz šim. Gribēju uzsvērt arī to, ka jābūt parlamentārai sadarbībai un parlamentārajam dialogam parlamentārās debates ir demokrātijas sastāvdaļa un vajadzētu uzsvērt arī to, ka politiskais dialogs ir jāintensificē starp dažādām politiskajām grupām, kas eh, ir aktīvas valstī. Un ir ļoti jauki, ka parlamentārais boikots, ko piedzīvojam pagājuši gadu, beidzot ir noslēdzies. Es gribēju teikt, ka eh, kompromisa grozījumi ir visai pārdomāti un es tos atbilstīšu. Paldies tagad Nikolai Kunze. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentam par kompromisu grozījumiem, it īpaši uh, Mēs par to runājām, domāju, ka ziņojums ir ļoti aktuāls, ir sagatavots nu, pareizajā brīdī. Ir daudz jautājumu, kas arī man pašai personīgi liekas sensitīvi. Gribēju uzsvērt vairākas lietas. Tātad, nu, pirmām kārtām mums ir jādomā par sarunu uzsākšanu ar Maķedoniju. Uh, Mēs saprotam, ka padome ņem vērā komisijas rekomendācijas un arī parlamenta rekomendācijas tālāk nosaukums. Startautiskās tiesas lēmums ir jāņem vērā, un tas ir atspērienu tramplīns sarunu uzsākšanai gan Grieķijai, gan Maķedonijai. Beidzot, sarunas ir jāsāk pēc iespējas ātrāk. Jā, ir vēl daudz jautājumu, kas ir jāatrisina preses brīvība, minoritāšu tiesības, uh, tieslietas, bet kompromisu grozījumā tas viss jau ļoti labi ir atspoguļots. Tālāk, minoritāšu tiesības. Mēs atbalstām Bulgāru kolēģi grozījumu. Minoritāšu tiesības ir jāievēro, jo tas ir jautājums, kas ir ļoti nozīmīgs eh, visā reģionā kopumā. Tur ir daudz minoritāšu un eh, šo grupu aizsardzība un cīnīšana, protams, ir viens no miera garantiem šajā reģionā. Ir jādomā par preses brīvību. Maķedonijas iestādes nedrīkst ignorēt šo jautājumu. Ir jābūt um, caurskatāmībai, kuram tad īsti piedar, kurš izdevums un preses brīvība gal galā ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa. Paldies tagad Kornelisenes kundze. Paldies! Kolēģi daudz jau pateica. Tikai daži vārdi par šo uh, formulējumu legitimate eh, trešajā kompromisu grozījumā. Maķedonija vai Fairom jau trīs gadus ir uh, dzirdējusi mūsu rekomendācijas, ka ir jāsāka sarunas Un trīs gadus mēs viņiem esam atteikuši, ne jau tādēļ, ka viņi nav ievērojuši konkrēts kritērijus, bet tieši šī divpusējā strīda dēļ par valsts nosaukumu. Un es gribu teikt, ka mēs varam teikt, ka jā, tā ir pamatota frustrācija, pamatot vilšanās. Un, protams, šis ķīviņš beidzot ir jāatrisina, tas jādara veiksmīgi, bet nemēģiniet to jaukt ar paplašanāšanās procesu. Tieši tādēļ biju ļoti pateicīga, ka šeit tika runāts par tādu šķīrēju tiesas mehānismu, kas noteikti varētu atrisināt šo problemātiku, šo saspīlēm, kas valda attiecībās starp Grieķiju un Maķedoniju. Protams, ir vēl citi divpusēji neatrisināti jautājumi, bija tur arī kaut kāda ķīviņa ar Vāciju par robežiem, un varbūt, ka šo divpusējo jautājumu atstāsim ārpus paplašināšanās procesa. Protams, mēs gribam, lai Maķedonija ar pilnu spāru ķertos pie mm, reformu īstenošanas, un mēs varētu uh, atvērt jaunas sarunvešanas nodaļas. Katrā ziņā man patīk uh, kompromisa grozījumi, kas ir tapuši. Uh, šeit ir ļoti labi uzsvērts, ka ir jāatrisina presbrīvības jautājumi, minoritāšu aizsardzība, un es ceru, ka mēs panāksim kaut ko vairāk un būs sasniegts tik nepieciešamais progress. Paldies! Thank you very much! Liels paldies, Tamakungs, lūdzu. Priekšsēdā vispirms gribētu uzteikt eh, arī jūs ar jūsu ievēlēšanu. Un, Kornelis, jūs esat pilnīgi, jums ir pilnīgi taisnība eh, Maķedonijas tautai. Eh, šī, šī neapmierinātība ir pamatota. Tā īpaši nepriecājās par tās neseno uzvaru starptautiskās tiesas izdotajā lēmumā jāņem vērā, ka eh, tāds bija, eh, tas attiecās uz eh, Maķedonijas iestāju ANO un arī ES, bet ES taču būtu jāciena starptautiskās tiesas lēmums. Katrā ziņā es ļoti augstu vērtēju šeit centies būt ļoti godīgam, sabalansētam pret šo nelielo savā ziņā sadalīto valsti Es esmu mm, Eiropas parlamenta deputāts eh, draudzības grupā ar Maķedoniju, tāpēc eh, mani īpaši eh, sarūktināja šis veto par pret Maķedonijas iestāju. Maķedonija jau septiņas gadus ir kandidāta valsts. Un nav patīkami, ka uh, Grieķija ir divpusējs uh, uh, eh, divpusēja strīda dēļ par valsts nosaukumu strīds starp Skopje un, uh, un Atēnu mm, ir slikts precedents arī attiecībās nākotnē, vai Horvātija mēģinās bloķēt Serbijas eh, tālāku progresu divpusēju strīdē dēļ. Un tas arī aizkavēs citas valsts, piemēram, kā Melnkalni. Uh, Maķedonijas saskars ar iekšējiem saspīlējumiem, pastāv tur arī daži ekstrēmisti, kas mēģina mazināt tās ilgtermiņa teritoriālo neaizskaramību. Un jo ātrāk šī valsts uh, iekļausies NATO un ES, jo labāk tas būs, tas pavērs durvis uh, starptautiskajiem investoriem, nodrošinās arī ilgtermiņa stabilitāti Rietu Balkānos. Paldies! Mr. Čunkis, please. Huntis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, man ir jāatzīst, ka mūsu šodienas referents, kā ziņojumā, tā arī viņa mutiskajā uzstāšanās reize šo, ša, šim tematam pievērš lielāku uzmanību nekā agrāk. To es atzīstu. Viņš labi pārzina šeit eh, valdošās grūtības, un es saprotu, ka viņš arī mēģina dialogu virzīt tā, lai rastos risinājums. Mūsu politiskās grupas nostāja tāda, ka eh, Rietu un Balkānu valstī, un acīm redzot arī bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas republika ir jākļaujas Eiropas Savienībā. Un tāpēc arī labi, ka referents uh, šo te nostāju virza tālāk. Kaut arī eh, ņemot vērā mūsu grupas eh, sastāvu, eh, tas varētu būt nedaudz savādi, ka mēs ar vien stiprinām šo virzību. Bet vai šī stiprināšana atbildes jautājumu, kāpēc tik ilgu laiku šī nosaukuma šis eh, nosaukuma jautājums eh, nevirzās uz priekšu. Grieķijas puse ir izdarījusi savu soli uz priekšu, bet ņemot vērā eh, es uzraudzību un Nimits kunga val, vadību. Tomēr pozitīvi soļi no Maķedonijas puses netika spērti, un te es vienkārši uzsveru birokrātisku problēmu. Te nav runa par politisko partiju, kas ar šo tēmu nodarbojas Grieķijā, bet mūsu pieejai būtu jābūt tādai, ka tā nav tāda divpusēja problēma kaut kāda Grieķijas spītība attiecībā uz Maķedoniju. Nē. Tā nav šāda veida problēma. Tā ir starptautiska problēma un tā kā tas ir saistīts arī ar ANO, tad mums ir jāveicina šīs problēmas risināšana. Ja tiks uzskatīts, ka šī ir vienkārši divpusēja problēma, tad, protams, šāda nostāja ir pilnīgi neloģiska, taču tā nav, jo šī nav šāda veida tēma, jo tā nav tikai tāda simboliska cīņa. Bet Maķedonija ir tiešām tāda, kam daļa piedara Grieķijai, daļa piedara bijušajai Dienaslāvijas Maķedonijas republikai, un te jāskatās arī, kāds ir klimats, kāds ir. Uh, konteksts. Mēs nevaram risināt šo jautājumu, tad, ja nepastāvēs apusēji pieņemta vienošanās. Tātad mūsu Eiropas parlamenta centieniem un Eiropas Savienības centieniem ir jābūt tādiem, ka tātad šīs apusēji pieņemama, šī apusēji pieņemama risinājuma diskusija, diskusijas jāvirs tālāk. Citi iespējamie procesi, tiešām šaubos, vai var kaut kā līdzēt. Nu, piemēram, bija te runāts par citām tēmām, piemēram, par ANO. Es, tas ir pavisam cits temats. Tātad mūsu nostāja ir jāpārtrauc šī jā, strupceļa situācija lai gan valdība, gan arī paši iedzīvotāji varētu koncentrēties uz vienu konkrētu risinājumu, un tas arī risinās citus jautājumus. Un citādi visādi ziņojums ir pieejams, pieņemams mm. katrā ziņā. Eh, vērojot kandidātu valstis, mans secinājums ir tāds, ka dažkārt mūsu ziņojumi norāda uz to, kādai jābūt arī ekonomis, ekonomis politikai, tad būtībā liekas, ka mēs uzskatām eh, kandidātu valsts par jaunajiem tirgiem, kurus mēs varēsim izmantot. Tā tad sanāk, ka mēs eh, kaut ko darām nevis eh, šo valstu interesēs, bet paši mūsu interesēs. Un es gribētu norādīt, ka man politiskā grupa ir citādos ieskatos. Paldies! Liels paldies, turpina paskūkums. Kovača kungs, lūdzu. Divas minūtes. Kaut arī jūs esat šīs komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Paldies. Priekšsēdētāja apsveicu ar jūsu atkārtot ievēlēšanu. Es runāšu bulgāriski. Vispirms es gribu sveikt Havat kungs, kungu ar viņa ziņojumu projektu un ar viņa konstruktīvo pieeju šim ļoti jūtīgajam jautājumam par Maķedonijas progresu. Sveicu arī viņu ar viņa gatavību apspriest visu grūzījumus ar mani. Maķedonija atrodas krustcelēs no vienas puses Eiropas integrācijas sadarbība, tolerants, no otras puses etniskie konflikti, nacionālisms un, diemžēl, Eh, vēl ar vienu Maķedonijā valdīja Dienvidslāviska ideoloģija. Tāpēc es atbalstu Maķedonijas integrāciju. Man šķiet, mums būtu jāveicina tas, lai elite un plašsaziņas līdzekļi spērtu tālākus so, tālāk soļus demokrātisko reformu virzienā. Es esmu, mani interesē Eiropas integrācija, un es uzskatu, ka progress virzībā uz Eiropas integrāciju var arī palīdzēt pārvarēt grūtības, kas eh, izriet no pagātnes. Tas varētu veicināt, piemēram, uzticēšanās tiltu izveidi starp valstīm. Piemēram, varētu kopīgi atzīmēt vēstures svarīgus notikums. Eiropas parlaments vairākas reizes ir pieņēmis rezolūcijas, kuros, kurās tas aicināja kopīgu vēsturisku notikumu svinēšanu. Un es ceru, ka viens no kompromisiem, kurš kāds var tiks pieņemts, norāda uz to, ka, diemžēl, nepastāv nekāds progress šo rekomendāciju izpildē. Es ceru, ka Maķedonija un tās kaimiņu valstis spēs pārvarēt pagātnes rēgus un uh, spēs uh, izveidot labvēlīgas kaimiņa attiecības. Tā, tad, tāds ir mūsu galvenais ieteikums. Ceru, ka tas tiks pieņemts. Un mēs ierosinām ātrāk atvērt visus dokumentus saistībā ar Maķedonijas eliti, kurai ir saikne ar uh, Dienvidslāvijas bijušo slepeno dienestu, tāpēc es arī augstu vērtēju, ka Hovita kungs atbalst šo ierosinājumu. Un vēl ir ierosinājums mm, par domas brīvību, apziņas brīvību un ticības brīvību neatkarīgi no cilvēka etniskās piedarības, vai viņš būtu bulgārs vai, vai kas cits. Jānodrošina, ka cilvēki var baudīt šo brīvību, ne, nebaidoties no nelabvēlīgiem sakām. Runājot par darba attiecībām, nodarbināto attiecībām ar eh, darba devējiem, ir notikušas eh, neobjektīvas tiesas prāvas. Noslēgumā gribētu sacīt, es ceru, ka jaunajā ziņojumā par Maķedonijas progresu iekļautie uh, ierosinājumi tiks ņemti vērā no Maķedonijas puses, lai Maķedonija varētu tālāk spēc soļus eh, Eiropas integrācijas virzienā. Paldies uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Saka Neinskī kundze. Gribu apsveikt Covid ar viņa pozitīvo sabalansēto ziņojumu. Mani kolēģi jau minēja vairumu no aspektiem, kurus gribēju pieminēt. Taču sākumā gribētu sacīt, ka Bulgārija vienmēr ir atbalstījusi Rietumu Balkānu valstu Eiropas integrācija, tā skaitā arī Maķedonijas integrācija. Mēs uzskatām, ka tas ir nozīmīgs ieguldījums stabilitātes nodrošināšanā šajā nestabilajā reģionē. Eiropa ir tolerances un patiesības uh, sargātāja, un te es uzsver šo te patiesības aspektu, un tas palīdzētu risināt šajā reģionā pastāvošās problēmas. Mēs iestājāmies par bijušās uh, Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas iestāju Eiropas Savienību, taču tajā pašā laikā mēs gribētu uzsvērt to, ka uh, pārāk lielai steigai nevajadzētu šeit valdīt, jo, uh, jo arī šie šīs, šie divpusēji neatrisinātie jautājumi ir tikai šķērslis labām vēl vēlīgām kaimiņu attiecībām. Un arī plašsaziņas līdzekļu brīvība ir svarīgs priekšnosacījums demokrātijas iedibināšanai. Un cilvēkiem, kas vada valsti tagad, eh, nevajadzētu būt nekādai, nekādai saiknei ar uh, iepriekšējiem val, val, valdības eh, elementiem. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāšu sloveniski, sloveņu valodā. In podporo prizadevanju Makedonije, da reši vprašanje imena, identitete, kulture, vsega, kar je s tem povezano. Eh, Jāteic, ka šis ir nacionālās identitātes jautājums, un tāpēc es izteikšos slovēņu valodā, tādajādi paužot solidaritāti šajā jautājumā. Vēlētos vērst uzmanību uz diviem aspektiem. Pirmkārt, nav panākts progress attiecībā uz valsts nosaukuma jautājumu, un progress nav bijis ilgu laiku. Belgrada un Priština ir dialogā tikušas tik tālu, ka tagad ir tuvu nosaukuma jautājuma atrisināšanai, kas ļaus Kosovai piedalīties starptautiskās sanāksmēs. Taču bijušajai Maķedonijas republikai un Grieķijai neizdodas panākt to pašu. Tāpēc es ierosinu pielikt šīm abām pusēm lielākas pūles, izveidojot nosaukumu, kas ļaus iestāties NATO un sākt nopietnas sarunas ar Eiropas komisiju. Melnkalne sāks sarunas arī uh, vasarā, un būtu ļoti jauki, ja arī uh, Fairam varētu izdarīt to pašu. Tālāk mans komentārs ir par 22. grozījumu. Godājumais kolēģis Hovits ir norādījis, ka es esmu bijis provokatīvs, lietojot terminu segregācija, jeb noslāņošanās, ka man būtu jālieto vārds separation, jeb nodalīšana. Uh, Šis eh, termins separation ir tehnisks, bet eh, šī bērna nodalīšana, par kuri runa, ir eh, dalīšana plūsmās, ir dar, dar, darīt, lai darītu labu bērniem, Jautājums ir, kam tad patiesībā šeit ir labums, eh, un tāpēc mums eh, šajā politiskajā situācijā ir jālieto korekta politiska terminoloģija un apzīmējumi. Tāpēc es eh, vēlos norādīt, ka būtībā te ir runa par segregāciju. Tas nav tehnisks, bet gan politisks jautājums, kas ir saistīts ar fundamentālām cilvēktiesībām. Paldies, Pēterlis kungs, uz divām minūtēm. Paldies! Es eh, pateicos kolēģim Hovita kungam par ieguldītajiem centieniem un par atvērtību šiem delikātajiem jautājumiem. Tāpat es pateicos par valodu, ko viņš tiecas izmantot. Es varu tikai cerēt, ka šāda valoda dominētu abu attiecīgo valstu attiecībās. Uh, Manis iepriekš teiktais par Kosovu attiecas arī uz Fairam, kas ir gaidījusi uz sarunu sākumu jau ļoti ilgi. Sarunu sākšana var tikai palielināt uzņemšanas procesa ticamību, un tie nebūtu tikai Fairam gūtie panākumi, bet gan mūsu visu panākumi, ja šīs sarunas patiešām sāktos. Reizēm lasot progresa ziņojumus par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, man rodas iespējas, ka mēs risinām divpusējs jautājumus, kaut arī tas neietilpst mūsu pienākumos. Mēs tomēr koncentrējamies vairāk uz šo aspektu, nevis uz faktisko progresu, tāpēc es vēlos vērst jūsu uzmanību uz devīto punktu. Slovenijas un Horvātijas gadījumā mums izdevās pārvarēt šo divpusējības jautājumu un koncentrēties uz paplašināšanās, uz iestājas jautājumiem. Tāpēc man ir prieks redzēt, kā Horvātijas iedzīvotāji ir atbilstījuši iestāju Eiropas Savienībā. Vēlos pateikties Hovita kungam par to, ka viņš ir iekļāvis mana grozījumu piektajā kompromisā. Tas ir grozījums par septīto punktu, un kad ir runa par uh, Maķedoniju par šo vārdu, eh, es vēlos norādīt, ka es pats nāku no bijušās Dienvidslāvijas republikas Slovenijas, un Slovenija ir atzinusi Maķedoniju ar tās suverēno nosaukumu. Laikā, kad šī valsts atradās Dienvidslāvijas sastāvā, tās vārds neradīja šķērsli nevienam, Bet vēlāk mēs pieņēmām Eiropas terminoloģiju un mēs izmantojām abus šos nosaukums pārmaiņus. Katrai identitātei ir jābūt savam nosaukumam, un tas atbilst mūsu identitātes principam. Būtu svarīgi, lai mēs respektētu šo fundamentālo pieeju, un es ceru, ka progress turpināsies. Paldies, Poselta kungs, divas minūtes. Mm. Paldies! Es vēlētos pievienoties tiem, kas slavē kolēģi Hovitu. Viņš ļoti talantīgi un integratīvi ir izvēlējies labu pieeju. Tomēr es vēlētos pieminēt vairākus aspektus, kurus, manuprāt, mums vajadzētu ņemt vērā. Pirmkārt, mēs nevaram tā vienkārši ignorēt nolīgumus, kā piemēram ir pagādies starposmu nolīgums jau spēkā, kas ir jāīsteno. No Otrakārt, man šķiet svarīgi, ka Hāgas tiesā ir gaidāms spriedums, un mums ir jānogaida, un mums visu laiku ir uz kaut ko jānogaida. Es nezinu, uz ko mēs tagad gaidām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pārstāt vienreiz gaidīt, un, jo man ir pārņēmusi skepsi par šo nemitīgo nogaidīšanu. Treškārt, eh, vārda Maķedonijas svītrošana, es ierosinu ēs pārstāvjiem pārlasīt Ohridas pamatnolīgumu, ar tur jau ir termins, un mums vajadzētu saglabāt konsekvenci. Es nedomāju, ka mums tagad vajadzētu uh, risināt šo nosaukuma problēmu. Jo, piemēram, eh, tas, ka nosaukumi zināmām lietām sakrīt Slovenijā un Austrijā, tas nevienam netraucē. Un eh, šo vārdu Maķedonija jau uh, lieto gan paši valsts iedzīvotāji, un tas arī tiek lietots Ohridas pamatnolīgumā. Tas ir jau oficiāls termins. Uh, Un uh, tas, kā uh, mēs nevaram cilvēkiem likt kaut kā konkrēti nosaukt pašiem sevi vai uh, savu biblioteku vai savu akadēmiju, to mēs vienkārši nevaram likt. Paldies, Džanako kundze. Paldies, priekšsādātāji. Bijušās uh, Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas nosaukuma tēmu esmu vairākas reizes uh, apsprieduši. Ir divi veidi, kā šādu tēmu apspriest. Uh, var vienkārši skatīties, ko saka vairākums, un tātad pieņemt šī vairākuma lēmumu, taču lēmumi uh, par šo tiks pieņemti no padomas, nevis no Eiropas parlamenta puses. Un otrs variants ir teikt patiesību, un patiesība ir tāda, ka šī valsts mēģina izveidot viltus identitāti, kas ir saistīta ar propagandu. Problēma nav nosaukums. Problēma ir saistīta ar propagandu, kas izriest no šī nosaukuma. Ir vienkārši šī nepieņemamā, pilnīgi spītīgā šīs eh, valsts valdības, eh, valsts eh, val, vadības uzvedība. Ja mēs gribam nodrošināt labas kaimiņa attiecības, tad, protams, ka mums jābūt ir labām attiecībām. Tad, es domāju, uh, šīs temats ir jāskata nopietni, runājot par uh, referenta uh, kompromisu grozījumiem. Numur 1, 2, 3 man nav pieņemama, piektais grozījums. Nevar aicināt abas uh, valdības izvairīties no uzbrukuš, uzbrukumiem, jo vēstures uh, uh, viltošana patiesībā notiek tikai no uh, Skopja vadības puses. Protams, ka nav izmantojams Maķedonijas nosaukums. Turklāt es vēl kaut ko nesaprotu. Uh, Eiropas parlaments dēvē šo valsts par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, kā mēs varam uh, nosodīt to, ka komisija savā ziņojumā nedēvē šo valstu vienkārši par Maķedoniju. Mums vienkārši jābūt ir konsekventiem un atbilstošiem pat, patiesai situācijai. Un tagad runājot par citiem grozījumiem, kas ir pieņēmami, 20. grozījums patiesībā uh, neatbilst uh, eh, reālai situācijai. Kur referents uh, ir kaut ko atrāds, ka kopā ar Bulgāriju un Grieķiju ir jābūt kopīgai uh, Uh, izglītības sistēmai. Tev ir nekas, nav nekas vispār ar Grieķiju saistīts. Un tagad runājot par 21. grozījumu, ja netiks atrisinātas problēmas, kas ir saistītas ar uh, vienošanās rašanu ANO vadībā par um, šīs valsts nosaukumu, tad nekā, nekas tālāk netika atrisināts. To vairākas reizes esmu sacījis. Daži labi uzskata, ka katru gadu atkārtojot vienu to pašu, beig beigās Eh, padomu izlems tā, kā vēlamies mēs. Tā noteikti nebūs. Paldies, eh, vārds eh, Vigiņina kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, es mēģināšu izteikties vēl lakoniskāk. Vispirms jāteic, ka Hovita kungs ir izstrādājis izcilu ziņojumu, tādā ļoti atklātā un cieņpilnā garā mums vajadzētu viņam, viņu uzslavēt par šo pirmo viņa ziņojumu par Maķedonijas republiku. Tā nav pirmā reize, kad šis jautājums aktualizējas mūsu diskusijā, un, lai ko mēs arī darītu, mēs vienmēr nonākam pie šīs nosaukuma problēmas, kas kavē jebkādu citu progresu. Diemžēl jau ir palaista garām lielā iespēja, uh, un tagad ir jātiek galā ar valdību, kas ir mazāk gatava kompromisiem uh, nekā agrākā Grieķijas valdība, taču kaut kāds kompromiss ir jārod. Es atbalstu aicinājumu ziņojumā Eiropas Savienībai iesaistīties vairāk, lai sekmētu progresu, jo, ja mēs uh, paļausimies tikai un vienīgi uz ANO formātu, tas nedos rezultātus. Uh, Iespējams, ka mums vajadzētu rast veidu ES līmenī uh, aicināt valstis risināt šo nosaukumu problēmu. Laiks turpina ritēt un nekas nemainās. Mums nevajadzētu kļūt par šīs divpusējās problēmas ķīlniekiem, jo tā apdraud valsts stabilitāti un no šī skatu punkta arī visu reģionu drošību Bulgārijai kā kaimiņu valstī vajadzētu ieņemti ļoti skaidru nostāju. Šobrīd mēs nevaram atri atrisināt problēmu, bet varbūt mēs varam rast pagaidu risinājumus, kuri varētu iesaistīt Maķedonijas republikas iedzīvotājs Eiropas integrācijas procesā. Uh, Mēs esam raduši risinājumu pat Kosovas gadījumā, kaut arī virkne Eiropas Savienības valstu nav atzinušas šo republiku. Mēs turpinām dialogu ar Turciju pozitīvā gaisotnē. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt rast risinājumu arī ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Uh, Un uh, ir dažādas idejas par to, kā tam būtu jānotiek, bet varbūt mums vajadzētu koncentrēties jo īpaši uz mūsu kontaktiem ar komisiju, jo sadarbība ar padomi ir sarežģītāka, bet komisija var rīkoties aktīvāk un pozitīvāk, līdz šis jautājums tiek atrisināts. Paldies! Un tādā dāsnuma garā, jo šodien mums bija. Uh, prezidija ievēlēšana Ričards saņems 5 minūtes, 5 minūšu runas laika atbildēt. Paldies! Pateicos par visām uzslavām šajā komitejā. Man bija liels prieks strādāt pie šī ziņojuma, un es esmu ļoti padziļināti pievērsies šai valstī, un es patiešām pateicos sadarbības garu, kas ir valdījis, uh, un ko ir parādījis ik viens šīs diskusijas dalībnieks Nikolai kundzei un Aldē grupai. HKT formulējumā ir mm, zinām noteikumi, kas būtu jāievēro. Tāpēc es domāju, vajadzētu lūgt to izprast. Kornelisēnas kundze par šo vārdu legitimate. Jā, es dzirdēju jūsu teikto, un patiešām pastāv atšķirīgas nostājas par to. Uh, Es uzskatu, ka ir jāpieturas pie, tā no, pie tās vienošanās, ko es panācu savā grupā, bet rīkosim balsojumu pa daļām šajā gadījumā un raudzīsimies, kāds būs eh, komitejas vairākuma viedoklis. Runājot par Huntiskunga argumentāciju par NATO, es šo atsauci neiekļāvu rezolūcijā, un, manuprāt, NATO Čikāgas sanāksme un Marta Eiropadoma, tie bija divi svarīgi notikumi, uz kuriem ir jākoncentrējas, lai mainītu situāciju reģionā. Tāpēc es uh, atbalstu šo punktu. Runājot par Bulgārijas identitāti, Kaučiev kungs, es izbaudīju mūsu diskusiju, tostarp arī Skopjē diskusijas, un es ceru, ka tās turpināsies. Eh, bija paredzēts, ka notiks diskusijas arī ar Kūkanu kungu un grupas kolēģiem par kompromisu grozījumā. Man vēl nav gadījies iepazīties ar šo kompromisu, tomēr es ceru, ka diskusija turpināsies un pastāvēs ieinteresētība gan jūsu grupā, gan arī no manis puses rāst labu kompromisu. Un jā, patiešām savā šā, sākotnējā prezentācijā es palaidu garām uh, Mm, dokumentu atvēršanas aspektu, un es uzskatu, ka uz to vajadzētu atsaukties rezolūcijā. Uh, Nēskis kundze, runājot par šo naidīgo retoriku, uh, es lūdzu jūsu izpratni manai pozīcijai par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Kačina kungs, es zinu, ka man nav izdevies panākt vienprātību ar viņu. Es nekādā veidā nemēģināju pateikt, ka viņš vai viņa komiteja mēģināja būt provokatīvi. Un kā britu laborists es varētu teikt, ka es patiešām lietoju šo terminu segregāciju savā sākotnējā redakcijā, taču es pārskatīju savu dokumentu un arī virkne konsultantu to pārskatīja, bet viņi sacīja, ka šī segregācija traucēs panākt mūsu mērķus. Līdz ar to separation, jeb dalīšana, ir ļoti precīzs termins un tas varētu mums palīdzēt labāk panākt to, ko mēs vēlamies. Un šī segregācija jau ierosinātu pavisam citu mērķi. Es nemēģinu te būt provokatīvs un atvainojiet, ja tā tas tiktu saprast. Paldies eh, par jūsu sacīto par piekto kompromisu. Devītajā punktā šķiet eh, šis formulējums būtu sarežģītas, akceptējams pēc tam, kad mums ir bijušas jau sarunas par kompromisiem. Uh, Bet eh, es labprāt parunātu ar jums divpusē. Poseltkungs, paldies par jūsu teikto, es piekrītu lielākajai daļai viņa teiktiem, bet, protams, ka gan Poselta kungs, gan Dženako kundze bija pretrunā viens ar otru, un eh, šajā jautājumā ir sarežģījumi, tāpēc būs vajadzēs balsot par astoto punktu pēc sirdsapziņas. Un es ceru, ka komiteja balsos ar plusiņu. Džanako kundzei es vēlos atgādināt, ka es atbalstu virkni viņas grozījumu, bet uh, eh, 20. kompromisā manis ierosinātais formulējums tika apstiprināts diezgan burtiski pagājušajā gadā, un viņa arī tobrīd to vēl atbalstīja. Paldies arī par Vigenina kunga teikto par viņa atbalstu šim darbam. Es augstu vērtēju viņa viedokļus un viņa aspekti ir ļoti konstruktīvi. Runājot par jauno Grieķijas valdību, es tikos ar šo jauno Grieķijas valdību, ar eh, Dimas kungu, un es ceru, ka lielā iespēja nav palaist garām ne no vienas puses. Uh, un eh, ne no Skopjas, eh, ne no Atēnas skatpunkta raugoties, bet, protams, es vēlos, lai šis parlaments norādītu, ka pašreizējās situācijas turpināšana vairs nav variants, un arī es vēlos, lai šis parlaments rīkotos izšķirīgi gan rītdien, gan plenārsēdē. sēdē. Paldies! Es vēlos atgādināt jums visiem, ka balsošana notiks rīt, pulksten deviņos. Jā, atvainojiet, es vēlējos piebilst vēl vienu lietu. Ir gramatiska kļūda sastajā punktā, kur vajadzētu teikt opportunities, nevis opportunity. Tas nozīme nemaina, bet tomēr man vajadzēja to pieminēt. Labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad es aicinu Neicas kundzi izteikties, jo mēs ķeramies pie Marokas līdzdalība Eiropas Savienības programmās, tātad vai viņi lūdzu varētu mūs iepazīstināt ar šo ziņojumu. Paldies, Neicas kundze. Es runāšu franču valodā. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Dārgie kolēģi, šī ir otrā reize, ka mēs apspriežam šo rekomendāciju projektu Te ir runa par padomis priekšlikumu saistībā ar protokola noslēgšanu, eh, kas eh, noslēgtu tad vienošanās starp Marokas līdzdalību un Eiropas Savienību. Šis protokols attiecas uz vienošanos par vispārējiem principiem attiecībā uz Mar Marokas um, karalistes līdzdalību ES programmās. 21. Decem, 20. decembrī mēs par to jau runājām. Ehm, balsojums notiks rīt, un tā kā līdz 10. janvārim grozījuma iesniegšanas termiņam neviens grozījums netika iesniegts, tad es vienkārši atgādināšu šī protokola pamatelementus. Tas tātad, tas te ir runa par rekomendācijām saistībā ar protokolu, rekomendācijas cerot saņemt pozitīvu parlamentu balsojumu. Tātad um, šis protokols ir saistīts ar Eiropas kaimiņu attiecības politiku dažādajos aspektos. Sārunas saistībā ar šo protokolu tika sāktas 2007. gadā un tās noslēdzās 2010. gadā. Un beidzot, to rezultātā tika izstrādot, izstrādāts pirmais eh, normatīvais um, priekšlikums 2010. gada 17. maijā un 27. septembrī 2010. gadā padome to publicēja. Tātad protokols ir vērs uz pamat principiem, kā Maroks karalisti varētu piedalīties ES programmās. Tas attiec galvenokārt uz šādām jomām. Konkurētspēja, inovācija, CIP, tas ir saīsinājums, tātad arī muita 2013. gada skatījumā tad kopīgas, vienotas Eiropas debesis un Marko Polo projekts klauzulas ir parastās klauzulas, kas tiek attiecināts uz partneriem un protokolā ar jau īpaši uzskaitīti noteikumi specifiskie, tā skaitā attiecībā uz Maroku saistībā ar katru programmu. Piemēram, kā tiek apreitināts finanses ieguldījumu un arī procedūras un novērtējumi. Kas vēl ir jānosaka? izveidojot eh, šo pamatno nolīgumu starp ES un Maroku. Es gribētu vēl jums atgādināt, ka ir pagājis gads kopš eh, arāba pavasara sākuma. Mēs esam nonākuši pie pirmajiem vēlēšana rezultātiem. Šīs vēlēšanas bija dažādu manifestāciju rezultāts. Jūs zināt, ka Marokā Konstitūcija ir tikusi grozīta pēc milzīga pozitīva uh, balsojuma no iedzīvotāju puses referenduma ietvaros, un tam sekoja dažādi juridiski grozījumi, reformas. Un katrā ziņā te tika izpildīti visi demokrātijas kritērija. Uh, PGD partija ir e, galvenā partija, tagad e, taisnīguma un tiesiskuma partija. Šī ir mērenu islāmistu partija, valdība ir koalīcijas valdība, jo tad, ja šī, kaut arī šī partija guva vairākuma, tā tomēr neieguva pārliecinošu vairākumu, lai valdītu vienpat, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu, tā sakot, atklātas, godīgas attiecības ar Maroku. Šis protokols mums dod šādas iespējas. Paskaidrojumā es atgādinu visus uh, motīvus, kāpēc ir jāpiešķir uh, nozīme visām cilvēktiesību tiesību jomas politikām. Un vēl es atgādinu, ka ir svarīgi, lai šajā protokolā minētā, no šajā protokolā minētās politikas gūtu labumu visi Marokas karalists iedzīvotāji skaitā arī rietum Sahāras iedzīvotāji. Taču, ka tā kā es sacīju, ka nekāda grozījuma nav, tad pieņemu, ka rīt kolēģi būs gatavi uh, nāk klajā ar pozitīvu balsojumu, un par to es jau tagad viņiem gribu pateikties. Paldies par uzmanību. Um, nav Mr. Panzeri. Paldies. Tagad vārds Antonio Panzeri. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi, jo es uh, pilnīgi piekrītu tam, uh, kas jau tika pateikts no referenta puses. Uh, Arī es uzskatu, no referents puses, arī es uzskatu, ka šis protokols uh, sniedz lielu atbalstu pašas Marokas centieniem, un mums kā Eiropas Savienībai arī vajadzētu atbalstīt Maroku tās iesāktajās reformās un nodrošināt Marokai stimulus turpināt šo reformu procesu. Un jāteic, ka uh, šie notikumi atspoguļo pārmaiņas, kas ir notikušas kopš vēlēšanām Marokā. Un uh, šobrīd ir ļoti labs laiks Eiropas Savienības un Marokas protokolam. Ir svarīgi veicināt uh, reformu procesu, kas ir ne, ļoti nepieciešams Marokā. Paldies, vārds Gomešas kundzei. Arī es atbalstu referentes un pancerī kunga teikto, ka mūsu un Marokas attiecību stratēģiskā nozīme ir kļuvusi vēl acīm redzamāka pēc eh, pārmaiņu procesa sākuma Ziemeļa Āfrikā. Kā jau tas tika iepriekš uzsvērts. Manuprāt, ir pieminēšanas vērts eh, mirklis, kad visi atturējās eh, grozīt tekstu, kādu to bija ierosinājusi referente, jo patiešām šī stratēģija ir ļoti būtiska attiecību uzlabošanai ar Maroku. Tāpat ir jāapzinās arī papildu pienākumi, ko tas uzliks ikvienai pusē, gan Eiropai, gan Marokai, lai stiprinātu šīs mūsu kopīgās vērtības un eh, būtībā šis attiecības tiks eh, pārbaudītas nepārtraukti. Es biju viena no šī parlamenta deputātiem, kuriem rūpējas subsahāras situācija, un man arī satrauc tas, kas notiek Marokā. Es pati nāku no Portugāles, un Maroka ir viena no svarīgākajām mūsu kaimiņu valstīm, otrā svarīgākā pēc Spānijas. Uh, Mums noteikti rūp Maroks un tās iedzīvotāja labklājība un arī mūsu attiecību intensifikācija. Tāpēc mēs uzskatām, ka uh, būtiskas problēmas nevar turpināt ignorēt. Es uzskatu, ka šis uzlabotais status atbilst uh, pārmaiņām, kas jau notiek Marokā, un tas sniegs mums iespēju uh, risināt šīs problēmas tā, kā tām būtu jātiek risinātām, un tas sniegs labumu arī Marokas iedzīvotājiem un Marokas un Alžīrijas attiecībām, kas ir izšķirīgas ne tikai reģionam, bet arī mums un Eiropas Savienībai kā tādai. Paldies! Pateicos Prēdas kungs Lielas paldies priekšstādātāji arī. Es gribu uzteikt šai komitejai valdošo lielo konsensu saistībā ar Marokas līdzdalību ES programmās. Kā jau sacīja referentēt, nekāda grozījuma nav, par to arī mēs viņu varam apsveikt. Un es arī uzgribētu uzsvērt, ka mums ir pavisam skaidrs signāls jānosūta Marokai šajā kontekstā, kas tika pieminēts, protams. Uh, kad tika izveidot jauna valdība, kur vadā Abdeli Kilankungs, vēl es gribētu uzsvērt arī to, ka ļoti labvēlīgajā kontekstā, kad um, notiek uh, tuvināšanās starp Alžīru un Maroku, Magrabu uh, saistībā, tad, protams, šī ir laba iespēja mums nosūtīt šo pavisam skaidro nostījumu, ka mēs katrā ziņā atbalstām šo procesu un visus centienus uh, kas atainosies arī valdības darbā tuvākajos mēnešos. Paldies, liels paldies! Rīt no rīta, pulksten deviņos, mēs sāksim balsot. Turpin priekšstādātājs paskukums lūdzu, paņemat līdz balsošanas kartas. Kart, un vēl es gribētu personīgi nobeigumā atteikties, eh, pateikties priekšstādātājiem Albertīnī kungam par viņas sadarbību un kolēģiem arī par viņu biedriskumu. Liels paldies, tiksimies rīt!